Good afternoon, dear colleagues, ladies and gentlemen. Labdien, dāmas un kungi! Prieks jūs redzēt mūsu sanāksmē. Šodien mums ir viesis Žigas kungs, ekonomikas ministrs, un viņš ir tātad no Slovākijas. Prieks jūs redzēt, ministra kungs. Paldies, ka esat ieradies. Un es varbūt vēlos dažu ievadvārdus pateikt. Un man daži priekšsēdētāji paziņo, pirms es došu vārdu jums. Tātad, pirmkārt, ja nebūs nekādu citu ierosinājumu, tad līdz to darba kārtība ir apstiprināta. Deputāti, jums būtu kādi ierosinājumi? Mūsu šīm trim darba cēlieniem šovakar un rītdien. Nav iebildumu. Labi, līdz to darba kārtība ir apstiprināta. Tālāk divi paziņojumi. Enerģijas efektivitātes apzīmējumi, jeb marķējums. Tad īsti pastāstīšu jums, ir bijušas šīs trialogu sarunas, un tālāk seko arī plenārsesijas balsojums par trialoga sanāksmi rezultātu. Un tālāk arī tika izstrādāts mandāts jaunajām sarunu raundām, un sarunu delegācijas vadītājs būs mūsu referents. Līdzseksa komitejas priekšsādātāju un arī ēnu referenti piedalīsies šajās sarunās. Es vadīšu tad trialogu sarunas, Tamburāna kungs savukārt būs delegācijas vadītājs. Kopā ar ēnu referentiem. Labi, tālāk ir budžetā. Apstiprināts par 2014. gadu. Budžeta kontrolas komiteja noturēs debats ar komisāru Kaņetskungu par apstiprinājumu procedūru 2014. gada budžeta izpildēju. Šīs diskusijas ir plānotas arī ceturtdien, 14. jūlijā 9.00. Visi itre deputāti ir arī aicināti konkrētā veidā piedalīties. Tātad ir speciāli īpaši atrunāta mūsu līdzdalība. Protams, ka mums Eiropas parlamenta deputātiem ir tiesības piedalīties visās komitejās. Tā, tā nosaka mūsu reglaments. Šajā gadījumā atbildīgā ar budžeta komiteju, un viņi mums pat ir iesūti, atsūtījuši īpašu ielūgumu. Jo, nu, tā ir mūsu kompetences joma, itra politika. Līdz ar to, tad atgādinu, šīs debats notiks 4. pulksten 9.00, un visi deputāti no itra komitejas ir aicināti piedalīties. Informācija jums nosūta arī e-pastā. Tā kā jūs esat gatavi, lūdzu, aicinu jūs arī piedalīties. Tad jums arī iespējas, protams, piedalīties pat arī debatēs, ne tikai klausīties, ko saka kolēģi no budžeta kontrolas komitejas. Un tie arī viss man paziņojumi. Kolēģi, jums ir kādi ierosinājumi? Nav. Labi, ķeramies tātad pie nākošā darba kārtības jautājuma. Un tātad mums šodien ir prieks uzņemt mūsu viesi, mūsu Slovākijas prezidentūras priekšsādātāju, mūsu kompetenci jautājumu Žigas kungu. Lūk, 1. jūlijā sākās jūsu prezidentūra. Šī ir mūsu pirmā komitejas sanāksme tieši eh, pēc jūsu prezidentūras uzsākšanas brīža. Un tiešām prieks, ka nekavējoties mums arī šāda iespēja risināt šodienas sarunu. Žigs kungs. Jūs esat arī eh, jūs filozo ieguvis filozofijas doktora grādu, inženieris. Esat um, iedzinājies mazu un vidēju uzņēmumu jautājumos. Un tātad es vēlos nosaukt visus tos daudzos priekšlikumus, kurus mēs izskatījām Slovākijas prezidentūras laikā. Ietvers enerģetikas efektivitātes paķēmam, trialogs sarunas, Eiropas statistika par eh, dabasgāzes eh, cenām, tālāk gāzes piegāžu nodrošinājums. Visi šie trīs jautājumi ir ļoti nozīmīgi. Un plānots, ka arī mums izdosies jau oktobrī pielikt punktu mūsu nostājā, līdz to varēsim uzreiz uzsākt arī trilogu sarunas. Un tālāk arī ir atsevišķi punkti, kas ir starpvaldību nolīguma sakarā un nesaistošiem noteikumi, atrunājot nolīgumus ar trešām valstīm, Piemēram, kur mēs runājam arī par LNG. Un uh, tāpat arī uh, kurināšanas un atvēsināšanas stratēģiju. Tātad mums ir plānota šodienas saruna 90 minūšu garumā. Un tādēļ došu jums pirmkārt vārdu uzrunai, ministra kungs. Lūdzu. Thank you, very much for your kind words, Mr. Paldies, priekšsādātāji, godātie deputāti, dāmas un kungi. Man ir liels gods būt šodien jūsu vidū un iepazināt ar pirmo Slovākijas prezidentūras programmu. Ir pagājuši 12 gadi, kopš mēs iestājāmies Eiropas Savienībā, un tā ir pienāks mūsu kārta, un mēs to ar lielu pietāti un cieņu arī uzņemamies. Mēs uzsveram ļoti svarīgās attiecības Eiropas parlamentu un esam gatavi ar jums sadarboties visos svarīgos jautājumos, kur šobrīd tiks skatīti un kopā ar jums risināsim. Tad ir, pirmkārt, vēlos pieskarties Slovākijas prezidentūras lielajām prioritātēm un tad īpaši konkrētajiem jautājumiem, kas skar enerģētiku un konkurētspēju. Esmu nosaucis trīs galvenās prioritātes, kā ekonomikas ministrs, savukārt mans ministrs, kurš atbild par telekomunikācijām, izglītību un pētniecību. Jūs arī iepazīstinās ar plānotiem jautājumiem telekomunikāciju jomā, tad tikšanās jums ar viņu plānot šodien vēlāk un rītdien. Slovākija uzņēma savu prezidentūru ļoti sarežģītā laikā. Eiropas Savienības saskars ar milzīgiem ārējiem liekšiem izaicinājumiem. Eiropas Savienība aptaujas atklāja to, ka uzticība Eiropas Savienības iestādēm ir iedragāta. Tādēļ ļoti svarīgi, ka Eiropas Savienība atgūst iedzīvotāju uzticību un piedāvā risinājums, kas spēj piedāvāt ilgtermiņa risinājums Eiropas projektam. Tādēļ Slovākijas prezidentūra plāno veidot tālāko darbu, balstoties uz līdzinē pozitīvo pieredzi, samazinot un graujot dažādu veidu barjeras starp dalībvalstīm. Slovākijas prezidentūra strādās pragmātiski, mēs virzīsimies uz to, lai pārvarētu sadrumstalotību un cīnītos par cilvēku interesēm. Lai sasniegtu šos mērķus, mēs esam uzstādījuši četrus galvenos akcentus un prioritātes. Pirmkārt, mēs vēlamies stiprināt Eiropas ekonomiku, otrkārt, stiprināt vienoto tirgu digitālās ekonomikas un enerģētikas ziņā, treškārt, nodrošināt ilgspējīgu patvērumu un migrācijas politiku, un ceturtkārt, nodrošināt Eiropas tādu globālu aktīvu iesaistu pasaules arēnām. Es tiešām uzskatu, ka šāda sadarbība ir ceļš, kā mēs varam nodrošināt šo prioritāšu sasniegšanu. Tālāk es vēlētos runāt par enerģētikas savienību un arī par konkurētspējas jautājumiem. Tātad par enerģiju. Enerģētikas politika, manuprāt, ir ļoti nozīmīga rīcība politika, kas balstās uz savstarpējiem nolīgumiem. Mēs visi patērējam enerģiju, pat bieži vien neapzināmies to. Tādēļ enerģētikas um, droša un ilgspējīga piegāde ir būtiska visām maisaimniecībām un tā reizē nodrošina arī Eiropas ražotāju konkurētspēju un ekonomisko izaugsmi. 2016. gads ir tāds nosaukts par atskaits punktu, kad ir jānodrošina enerģētikas savienība, un mums jādara viss, lai tiešām tas izdodos. Tālāk sakot arī ārējām darbībām ko uzsāka Nīderlandes programma uh, prezidentūra kopā ar Eiropas komisiju, strādāja pie būtiskiem priekšlikumiem, lai tiešām nodrošinātu piecu visu dimensiju attīstību, virzoties uz enerģetikas savienību. Mums nepieciešama solidaritāte un uzticība pārunāt dažādas pasākumus, mums ir jāspēj nodrošināt harmonizēt pieejamām ekonomikām, vienlaikus nodrošināt energo efektivitāti un konkurētspēju. Tāpat arī mēs vēlamies nodrošināt tālāku starptautisko attīstību uzlabošanu enerģētikas jomā. Tādēļ Slovākijas prezidentūra arī tālāk risinās sarunas atklātā, godīgā veidā, lai virzītu visus enerģētikas politikas mērķus. Uzstādītie mērķi enerģētikas savienībai ir jau vairākas reizes apstiprināti padomē, un tādēļ mēs arī vēlamies jau iepriekš pateikties arī par Eiropas parlamentu nozīmīgu guldījumu darbu šajā, mm, šajā mērķu sasniegšanā par konkrētiem jautājumiem, kurus mēs tagad izskatām kopā ar jums un plānotajiem jauniem komisijas priekšlikumiem. Slovākijas prezidentūra mēģinās panākt cik vien iespējams lielu progresu daudzos jautājumos, vispār visos šajos jautājumos. Un pirms es iepazinu no konkrētākām prioritātēm, vēlos atzīmēt, ka esam ļoti iepriecināti par trialogu iznākumu 15. jūnijā, kas iezīmē politisko vienošanos, ko apstiprina arī Korepers 1 Un tātad tas tika apstiprināts 22. jūlijā. Tātad iepriekšējā prezidentūra, Nīderlandes prezidentūra, izdarīja lielisku darbu. Mēs vēlamies viņam pateikties un arī e, vēlos pateikties parlamenta referentam Kadokungam un visiem ēnu referentiem, kas aktīvi strādāja pie šī svarīgā jautājuma. Tātad konkrētāk turpmākie darbi. Tātad, ko padome ir apstiprinājusi vispārējo pieju par tiesisko ietveru enerģētikas marķējumam no 2015. gada, tas jau tika noteikts Luksemburgas prezidentūras laikā. Tādēļ mēs esam apņēmušos jautājumu tālāk virzīt un uzskatu, ka mēs varēsim panākt ātri nepieciešamo kompromisu, kas svarīgs gan iedzīvotājiem, gan ražotājiem. Komisija savukārt ir apstiprināsi gāzes drošības uh, paketi, ietverot divus konkrētus priekšlikumus par gāžu piegādi un starp iestāžu nolīgumu enerģētikas somā. Tad viņi nāca klajā šo priekšlikumu februārī. Mēs te rēķinamies Eiropas parlamentu atbalstu un uh, sekojam arī Eiropas parlamentu noteikto uh, referentu, abu referentu darbām. Tātad par starp iestā valdību nolīgumu enerģētikas somā. Mēs te piekrītam, ka jānodrošina arī atbilstība Eiropas saimnības tiesībām un caurskatāmība. Vienlaiks arī tomēr jau diskusijas debatē atklāja diezgan liels viedokļu atšķirības par iespējamiem risinājumiem. Tomēr Nīderlandes prezidentūra izdevās arī piedāvāt kompromisu risinājumu, un tā rezultātā tā ir izstrādāt padomas vispārējā pieeja, kas tika apstiprināta 16. jūnijā. Tā mēs runājam par ex ante novērtējumi par dalību valstu jau parakstītiem gāžu nolīgumiem, lai nodrošinātu labāku sistēmu un uzlabot sistēmu darbību Eiropas Savienībā kopumā. Tālāk, kur mēs runājam par um, gāzes piegāžu drošību. Tas ar vienu aktīvs jautājums Eiropas Savienībā. Tur ir daudz atvērti jautājumi, kur ir jānoformulē vēl vienots padomjas viedoklis, jeb nostājumi. Tālāk mēs runājam arī par solidaritāti un reģionālo sadarbību un caurskatāmību par parakstītiem gāzes līgumiem. Mēs šā gadījumā riesināmies ar konstruktīvu darbu ar Eiropas parlamentu šos svarīgos jautājumos. Un mēs plānojam sākt sarunas iespējami drīz. Par energoefektivitātes jautājumiem. Tad šādu jaunu priekšlikumu mēs sagaidām rudenī, Mēs organizam pirmo viedokļu apmaiņu padomē, un tālāk sekos arī politikas eh, orientējošās debats, arī ekonomikas eh, un transporta lietu padomēm rudenī. Tā, ko mēs runājam par atjaunojumu energo resursiem, šie priešlikumi mēs sagaidām, ka komisija publicēs tikai gada beigās. Līdz ar to tas jau tad tālāk nonāks Maltas kolēģu rokās šo tām risināšanu. Un es tos redzu, ka tomēr ļoti būtisks arī turpmākos soļus energo politikas, enerģētikas politikas izstrādē. Tātad mums ir savs ietvers un arī lietas, kuras mēs esam mm, nodrošinājuši mūsu jau trio. Tātad Nīderlandes programma prezidentūra izstāka jau arī jautājums, kurus mēs pārņemam tālāk arī neformālajā padomē, izskatīsim tieši rītdien un parīt Bratislavā. Mēs runāsim par energoizmaksām, par um, energopiegādi un Eiropas LNG stratēģiju. Un tādēļ esmu pateicīgs jums, priekšsēdētāji, ka jūs jau arī esat piekrits ierasties mūsu konferencē Bratislavā. Reizē tas ir jautājums par labāku sadarbību starp Eiropas Savienības partneriem un globālajiem partneriem. Mēs arī vēlamies stiprināt mūsu attiecības ar lielajiem energoražotājiem un tādā veidā uzlabot energopiegādes drošību. Tāpat arī mēs daudz uzmanības veltīsim Dienvidaustrum Eiropas valstīm un energo kopienas izveidēji. Mēs ņemam vērā arī Eiropas parlamenta deputātu deklarāciju, kur uzsvērta nepieciešama tālāka sadarbība. Daudzās dalībvalstīs eh, šīs energo grosas ir eh, atšķirīgs, Un tādēļ, piemēram, mēs arī, protams, vēlamies atzīmēt kodola enerģijas lomu, nozīmi un risināt vienlaikus arī klimata pārmaiņu jautājumu. Tādēļ kodola enerģijas jautājumos tieši būs šī jaunā e, ilustrējošā programma ar nosaukumu PINK. Un te mēs sagaidām komisijas priekšlikumu. Šīs PINK programmas mēķus jau arī plānots pārnāt kodola enerģijas fórumā oktobra sākumā Bratislavā. Tālāk, nākamais jautājums - konkurētspēja. Konkurētspēja inovācijas ir viens no galvenajiem Eiropas uh, darbkārtījumiem, lai veicinātu darba vietas un izaugsmi. Ir svarīgi, lai uzņēmums spētu nodrošināties, piemēram, labākos nosacījumus um, savai attīstībai un konkurētspēju globālā mērogā. Mēs redzam, ka nevienmēr Eiropas, Eiropa ir spējusi nodrošināt vislabāko regulējošo vidi uzņēmumu izaugsmē. Tādēļ ir jānodrošina aizsardzība Eiropas ražotājiem. Mēs uzskatām, ka tieši rūpniecība ir arvien būtisks ekonomikas izaugsmas faktors un darba vietu nodrošinātājs. Tad, ja mēs vēlamies nodrošināt, ka IKP nākotnē ar vien būtu tieši no rūpniecības. Te vēlos tieši akcentēt trīs galvenos tālākos uzdevumus. Mums ir jānodrošina modernizācija rūpniecībai, otrkārt digitālās reformas īpaši esam e, eh, karmu um, eh, MVU sektorā. Un piedāsim īpaši varbūt tāds konkrēts pārdomāts risinājums. Un kopā ar Eiropas komisiju runāsim par re, nacionālām un reģionālām institīvām, lai nodrošinātu šam tādu digitalizācijas veiksmīgu norisi. Mēs uzskatām, ka šādi centieni var nodrošināt vēlamo sinerģiju un atvieglot modernizāciju. Un lai to visu atbalstītu un spētu piedāvāt uh, veiksmīgi noris, mums nepieciešam piedāvāt darbu spēkam jaunas prasmes un iemaņas. Tātad digitalizācija pieprasa arī tālāk izglītību, sadarbību ar izglītības iestādēm. Papildus mēs arī vēlētos nu, runāt par rūpniecības modernizāciju konkurētspējas ministru sanāksmē, kas arī notiks Brātslavā nākošnedēļ. Un otrā joma <clears throat> būs šī konkurētspējas standartizācija. Tie ir tie mērķi, kurus ir uzstājos divusi gan Eiropas komisija, gan arī padome nodrošinot šādu mērķu saskaņotību visās rīcību politikas jomās. Tātad viss rīcību politikas ir jāveido tā, lai tās nekavētu un nekaitētu Eiropas uzņēmumu konkurētspējai. Un tādēļ mēs arī runāsim par šādu jautājumu saskaņotību no padomas puses. No Slovākijas prezidentūras jūs varēsiet sagaidīt, ka šī standartizācijas un saskaņotības programma būs iegums Eiropas uzņēmumiem. Tātad līdzsekus uh, svarīgi jautājumi tātad ir arī, eh, tam jau, ko minēja, tātad enerģētikas tirgus, vienotais tirgus un digitālais vienotais tirgus un labāka likumdošana. Mēs arī vēlētos organizēt tādu nozaru diskusijas konkurētspējas padomē, nu, varbūt ar dažu atšķirīgu raksturu. Piemēram, par tērauda nozari. Mēs redzam, ka tērauda nozara saskars ar milzīgiem izaicinājumiem daudzā ziņā, daudzajā ziņā, kas skar arī klimata pārmaiņu politiku, Tad atkal tie jautājums, kā mēs esam norisinājuši šo arī gan standartizāciju, gan saskaņotību, ņemot vērā konkrētās nozares intereses. Un vispēcot, mēs runāsim arī par energointensīvām rūpniecības nozarēm. Tā mēs nozīmē enerģētikas cenām, uzmaksām. Tad es jau minēju, ka būs rītdien tieši enerģētikas padomu neformālā, kas notiks Bratislavā rīt un parīt. Un tad vēl par dažiem citiem jautājumiem. Ko mēs arī skatīsim mūsu prezidentūras laikā citās jomās konkurētspēja MVU jomā, citi jautājumi. Par MVU jāteic, ka konkurētspējas programma var būt veiksmīga tad, ja tā tieši veicinās MVU darbību, lai MVU darbības satvers būtu efektīvs, un tā noteikti būs Lākijas prezidentūras prioritāte, ņemot vērā esošo. So politisko kontekstu, izveidojot vienotā tirgus, digitālā tirgus stratēģijas, ir vairākas iniciatīvas, lai uzlabotu situ šo situāciju tieši MVU. Prezidentūra turpinās arī strādāt pie MVU aktuāliem jautājumiem, jo īpaši piekļuve finansēm, atvieglot piekļuvi arī jauniem tirgiem, labāks regulējums un prasmju jomā. Vēl vairāk mēs vēlētos arī organizēt egadēju uh, Uh, pasākumu, kas tiktu veltīts tieši MVU jautājumu risināšanai, MVU asamblēja notiks uh, Bratislavā novembrī. Šī būs sanāksme, kur mēs arī strādāsim pie uh, svarīgu MVU jautājumu risināšanas. Tālāk par labāku regulējumu. Tādu regulējumu, kas veicina vairāk ino inovāciju Tā ir absolūta prioritāte Slovākijai. Ļoti svarīgi tas ir mūsu ekonomiskajai izaugsmai un arī nodarbinātībai. Ir jākoncentrējas uz Eiropas tiesību aktu kvalitāti. Tiesību aktiem ir jāizvairās no birokrātijas palielināšanas tad mēs arī darīsim visu, lai īstenotu labākā regulējuma pakotni, kas ir pieņemta pagājušajā gadā. Šajā jomā mēs zinām, ka uh, Vēl ir arī neatrisināti jautājumi starp institucionālajā nolīgumā par labāk tiesību aktu izstrādi. Godātais priekšsēdētāji, dāmas kungi deputāti, Slovākija. Ja? mani kolēģi ir gatavi darīt visu, lai sniegtu pozitīvus un redzamus rezultātus Eiropas Savienības enerģētikas politikas jomā, konkurentspējas jomā un arī citās jomās, kur ir nepieciešams uh, progresēt. Mēs arī turpināsim uh, sarunas ļoti godīgi atvērtā veidā un sagaidu arī sadarbību ar jums, lai uh, no mūsu darba gūtu labumu visi Eiropas Savienības pilsoņi. Uh, Ar lielu uzmanību uzklausīšu arī jūsu viedokli par uh, Slovākijas prezidentūras uh, prioritātēm. Paldies! Thank you very much, Minister, for your presentation. For... Paldies! Paldies par jūsu prezentāciju. Esam ļoti atvērti sadarbībai ar Slovākijas prezidentūru un pateicamies arī par Es par uh, sagatavošanās procesu esmu jau vairāk kā tikušies arī ar jūsu valdības pārstāvjiem, gatavot jūs prezidentūras personīgi un kolēģi, komiteju priekšsēdētāji no dažādām komitejām. Eiropas parlamentā esam piedalījušies šajā darbā. Liels paldies par šo sadarbību. Un tagad uzklausīsim mūsu kolēģis no politiskajām grupām. SMD vārdā Erners Kundze. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, bin ich schon dran. Jā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies jums par izcilu prezentāciju un par jūsu gatavību arī ļoti aktīvi sadarboties ar mums. Īpaši šajos sarežģītos laikos, ko mēs tā piedzīvojam, manuprāt, tas ļoti apsveicam ideju, lai varētu piedāvāt kāds risinājums iedzīvotājiem. Un uzreiz ķeros arī pie pirmā jautājuma, kas man ir īpaši tātad enerģētikas joma. Jūs sakāt, ka ir arī jā, tieši plānos trialogs sarunas par enerģētikas marķējumu, un man politiskā grupa jau to rāda atklāja arī balsojums. Mēs nobalsojām, tātad pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Mēs vēlamies, lai panāk tiešām tādu skaidru uh, rescaling, uh, lai mūsu patērētājiem varētu iepaši drīz piedāvāt tādu jaunu rescaling programmu. Tad viņi varētu izmantot šādu jauno programmu no A līdz B. Es saprotu, ka padomu īstenībā daudz maigāk vēlas tur pieejot. Viņi uzskata, ka daudzus gadus vēl varētu uh, piedāvāt kā pārējais periodu. Es neuzskatu, ka tā būtu laba ideja. Man būtu interesanti dzirdēt jūsu viedokli. Ko jūs domājat, kāds varētu būt trilogs sarunu iznākums? Un kāda varētu būt tomēr kompromisa varianti? Un otrs lielais jautājums. Man ir prieks, ka jūs varēsiet pieminēt šos 20%. Šis mērķis jau ir pārņemts no iepriekšējās komisijas. Un, bet jautājums ir ļoti nozīmīgs, līdz to, ka mēs šo 20% mērķi Eiropā um, skaidri atzīmējam, ka tas ir uh, tiešām jānodrošina. Šeit nu, būtu svarīgi nevis tā vienkārši horizontāli pieiet industrializācijas politikai, bet runāt par tiešām tādu, tādu mērķiecīgu un mē, tiešu pieeju konkrētām nozerēm. Kā jūs to redzat? Jūs runājat par maziem vidiem uzņēmiem, par konkurētspēju, bet ir, protams, arī daudz cits iespējas ne tikai horizontāli šiem jautājumam pieskaties, bet skatīties ļoti vertikāli konkrētā nozerē, kā piemēram arī, kur mēs runājam par atsevišķiem arī nozerēm, um, kā piemēram tēraudām. Tālāk, kur mēs runāsim par Eiropas komisijas pieejumu, Ķīnas pieeju mūsu tirkiem. Šis jautājums būs jārisina jums. Mēs zinām, ka piemēram ir 12 tūkstoši nodarbināto milzīgu arī rūpnīcu Slovākijā. Piemēram, jūs priekšsādātāji šī uzņēmuma um, pārmets tieši, kā Eiropas komisija maz ko dara, lai cīnītos pret uh, tērau dempinga cenām. Jums tā ir iespēja šo tam risināt. Kā jūs plānojat to darīt? Un kur jūs esat vēl kāds nepieciešams mm, soļus veikt, lai mēs nodrošinām darba vietu aizsardzību Eiropā? Paldies. Paldies. ETP grupas vārdā Zaborskas kundze lūdzu. <clears throat> Ďakujem pekne, pán eh, predseda. Liels paldies, priekšsēdētājs, priekšsēdētājs kungs godētais ministra kungs. Es arī esmu no Slovākijas, un man ir ļoti liels prieks jūs sveikt ITRE komitejā. Es vēlētos jums pateikties par to, ka uh, iepazīstināt mūs ar Slovākijas prezidentūras uh, prioritāti darba programmu. Jūsu minētie jautājumi ir, nu, dien tie jautājumi, kas ir tik ļoti aktīvi, aktuāli arī mūsu komitejas darbā. Es vēlētos uzdot jums divus jautājumus, ministra kungs. Es esmu viena no ēnu referentiem darbā pie aprits ekonomika ziņojuma. Es gribētu zināt, kāda ir Slovākijas prezidentūras nostāja attiecībā uz, ap, uz šo mm, aprits ekonomiku un atkritumu. Otrs jautājums - Slovākijas prezidentūras darba programmā, ko ir eh, oficiāli pieņēmusi Slovākijas valdība, ir arī atsauce uz to, kā tiek eh, padziļināta monetārā savienība un arī palielināt šī saikne ar vienoto tirgu. Slovākija atbalsta gan monetāro savienību, gan fiskālo sa eh, savienību. Vai jūs varētu lūdzu norādīt, ko ir iecerējusi darīt Slovākijas prezidentūra, lai varētu arī jo, eh, stiprināt un tuvināt arī jo, šo eh, dalībās budžets? Paldies, un tagad EKR vārdā Děkuji, pane předsedo. Využijí blízkost jazyka slovenského jazyka, českého jazyka. Připojuji se. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izteikties savā dzimtajā valodā. Es pievienojos kolēģiem, mums ir eh, liels gods uzņemt jūs šeit komitejā tik īsu brīdi pēc tam, kad ir sākusies Slovākijas prezidentūra. Mūsu komiteja ir ļoti nozīmīga komiteja, jo mēs apspriežam rūpniecības un uzņēmējdarbības jautājumus, kas skar visu Eiropas Savienību. Es ar lielu uzmanību ieklausījos jūsu izklāstītajā uh, darba programmā. Proti jūs atsaucāties uz uh, pragmatismu uzņēmē darbībā, tas ir ļoti nozīmīgi. Mēs arī visi lieliski apzināmies, eh, cik grūtos laikos mēs šobrīd dzīvojam, ne tikai ņemot vērā neseno Brexit balsojumu, bet arī ņemot vērā mūsu attiecības ar ASV un ņemot vērā to, kā attīstās Ķīnas ekonomika. Šie ir ļoti sarežģīti jautājumi, un es priecājos par to, ka jūs pieminējāt arī enerģētikas savienību, proti eh, gāzes piegāžu drošību Pirmais jautājums, kas man būtu, proti, jums ir eh, diezgan liela plāna, jūs esat tranzīta valsts un jūs atrodaties netālu no Krievijas tranzīta ceļa, proti Ukrainas. Kā jūs saskatāt, kā mēs varētu vienkāršot tirgu? kā mēs varētu vienkāršot tirgus darbību, lai mums eh, nevajadzētu cīnīties Eiropas Savienībā. Es priecājos par to, ka kopumā šim jautājumam jūs esat atvēlējuši prioritātes status. Vēl kas svarīgi, ko jūs pieminējāt, ir Eiropas rūpniecības modernizācija. Mums ir jāstrādā pie digitalizācijas, kolēģi jau to pieminēja. Kā jūs prāt? Mēs um, varam nostiprināt savas pozīcijas, ņemot vērā Ķīnas uh, tirgus attīstību. Mēs visi lieliski apzināmies, ka jūsu uh, pozīcija nebūtu nav vienkārša, un mēs ar nepacietību gaidām to, kā jūs, kā eh, prezidējošā valsts, risināsiet šos jautājumus, jo šie jautājumi, protams, ir ļoti sarežģīti, tie nav tik viennozīmīgi, un gada beigās mēs noteikti piedzīvosim diezgan strauju notikumu attīstību. Es priecājos katrā ziņā par jūsu eh, prezidentūras uh, sākšanos, un es zinu, kāda ir jūsu pieredze arī darbojoties Slovākijā. Jūsu pieredze šobrīd ir ļoti nozīmīga. Un es domāju, ka to mēs e, varēsim arī nākotnē veiksmīgi izmantot. Es e, visas mūsu politiskās grupas vārdā pateicos jums un novēlu jums sasniegt visu, uh, ko esat vēlējušies, lai gan pusgads, protams, ir ļoti īs laiks, un šis otrais pusgads vienmēr ir īsāks atvaļinājuma dēļ. Katrā ziņā mēs eh, jums noteikti sniegsim maksimālu atbalstu. Lielas paldies vēlreiz! Lielas paldies! Un tagad Kalas kundze Aldi vārdā. Paldies! Paldies eh, par prezentāciju. Jūs sacījāt, ka ir divas eh, prioritātes Slovākijas prezidentūrai eh, - digitālais tirgus un enerģētikas tirgus. Man īpaši interesē saikne starp šiem abiem tirgiem. Kad mēs, piemēram, runājām par digitālo tirgu, tad ja mēs arī pēc definīcijas runājam par digitālo rīku izmantošanu arī enerģētikas nozarē. Mans jautājums ir sekojošs Ko jūs par šo domājat? Un tad vēl viena lieta saistībā ar to, ko jūs teicāt arī par enerģētiku. Jūs vēlaties koncentrēties uz enerģētikas cenām un izmaksām. Ko tas īsti nozīmē? Vai tas nozīmē to, ka jūs nāksiet klajā un piedāvāsiet ar kādu cenu uh, regulējumu? Ko tieši praksē nozīmē šis jūs paziņojums? Paldies, Kalasas kundze! Lopes Bermeo kundze Guevādā. Gracias, prezidente. Paldies, priekšsēdētāji. Liels paldies, ministra kungs, par jūsu prezentāciju. Es vēlētos koncentrēties uz diviem svarīgiem jautājumiem - industrija un enerģētika. Es šeit runāju par brīvās tirdzniecības nolīgumu un Junkera plānu. Esam saņēmuši arī informāciju par TTIP un CETA nolīgumiem. Viss šī informācija norāda to, ko jau mēs teicām, ka komis, eh, ko mēs nojautām. Komisija izmanto šos tirdzniecības nolīgumus, lai varētu veicināt eh, šo hidrauliskā šķelšanās gāzes ieguvi, šo frackingu. Bet mēs zinām, cik eh, šī praksa ir kaitīga, taču nu, tas tagad ļaus ar šo nolīgumu starpniecību lieliem uzņēmiem apiet esošo likumdošanu. Tas mums ļoti satrauc, un Eiropas Savienība e, joprojām izvēlas tādu agresīvu enerģētikas politiku. Esmu daudz maz, esmu maz lasījusi par e, enerģijas efektivitāti, par atjaunamiem enerģijas avotiem, nekā daudz arī nav par e, atteikšanos no fosīlajiem avotiem. Tad ko jūs par šo domājat? Pirmkārt, vai jūs piekrītat principam tā, ka tieši tautas ir tās, kurām ir jālem par savu nākotni? Vai komerc nolīgumi uh, tiks bloķēti līdz brīdim, kad tautas izteiksies par šo? Otra lieta, kā pielikt punktu fosilo kūrināmā importam, kā to kombinēt ar ES mērķiem, kas ir atrunāti COP21. Ir tirzniecības programma, ir vidas programma, starptautiskā līmenī mums ir saistības gal beigās, ko esam uzņēmuši starptautiskā līmenī. Mēs nevaram liberalizēt uh, tirzniecību līdz gada beigām ar Ķīnu, jo Ķīna prakst, praktizē sociālo vīdes un cita veida dēmpingu. Un noslēgumā daži vārdi par Junkera plānu. Ir taču jāsaprot, ka šīs uh, plāns neiet nu, tālāk pār uh, um, EIB tradicionālo politiku kas notiek realitātē, tiek socializēti riski, socializēti zaudējumi. Vienkārši tiek rekompensēti tie, kuri uzņemas risku, nevis stiprina sociālo tīklu. lai finansētu publiskas investīciju projektus, tiek veicināta šī industrijas politika. Uh, much, madam, Paldies, FDD vārdā. Tamburāno kungs, lūdzu. Esiet sveicināts, ministra kungs. Es arī pievienojos jautājumiem, ko uzdeva kolēģi par TTIP nostāju, par uh, to, kā lietas attīstīsies pēc Brexit referenduma, tad arī tirgus ekonomikas statusa piešķiršana Ķīnai, enerģētikas politika, kā arī tā, par to, ka eventuāli tiks eh, importēti enerģētikas produkti no ASV, šie produkti, kas absolūti neatbilst Eiropas Savienības klimata jomā noteiktajiem mērķiem. Nu, daudz Jautājums jau uzdeva kolēģi, norādot uz to, ka tiešām ir ļoti plašs satraukums, kas ir aktuāls uh, dažādās politiskajās grupās par to, kāda procesa tagad notiek tieši saistībā ar brīvā tirgus un brīvās tirzniecības nolīgumiem. Mēs arī nesen tikāmies un pēc tam arī uh, saņēmām informāciju par tītību un tieši enerģētiku. Uh, Tad, nu, ja šī informācijas noplūde tik tiešām ir uh, patiesa, vai tad es gribētu zināt, ko jūs domājat par šo normatīvo konverģenci, par to, ka būs uh, šie vienotie noteikumi enerģētikas jomā. Tas mūs ļoti satrauc, jo mēs zinām, cik ļoti sarežģīts ir likumdošanas process, kur ir iesaistīts 28 dalību valstis, tiek iesaistīts visas Eiropas Savienības institūcijas, padome, komisija un Eiropas parlaments. Uh, Likumdošanas process ir ļoti sarežģīts un komplekss, un tad ļoti grūti tad arī vienoties par vienu tekstu, un, bet nu, tur tomēr piedalās uh, tieši ievēlēti uh, pārstāvi. Taču šī konverģence enerģētikas jomā uh, šo, tas viss apdraudētu visu šo likumdošanas procesu, un tad arī tas. Uh, neatbilstu varbūt arī mūsu um, deputātu interesēm. Mēs pārstāvam uh, pilsoņus. Šī ir informācija, kuras uzzināja pavisam nesen, dažas minūtes atpakaļ, par šo uh, normatīvu konverģenci enerģētikas jomā starp ES un ASV. Ko jūs par šo domājat, varat pateikt? Paldies! Paldies! Nu, lūk, tas ir pirmais jautājuma loks. Koordinātori, politisko grupu pārstāvi uzdev jautājumus, vai jūs varētu lūdzu atbildēt. Paldies! Mr. Chairman. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Pirmo jautājumu uzdevāt jūs, Verners Kunz. Lielas paldies par jūsu jautājumu. Es atbildēšu ne tikai uz jūsu jautājumu, bet arī uz visu kolēģu uzdotajiem jautājumiem eh, Slovāku valodā. Liels paldies jau iepriekš. Un jūs uzdevāt jautājumu. Par marķēšanu. Un otrs jautājums bija par 20% eh, rūpniecībai. Un trešais jautājums ne tikai no jūsu puses bija par tirgus ekonomikas status Ķīnai. Ja drīkst, tad par mārķēšanu atbildēšu sakojošo. Piedāvātā regula, regula ir kas tāds, ko mēs uztveram kā pareizo soli pareizajā virzienā, lai nodrošinātu uh, energoefektivitāti mūsu pilsoņiem. Mūsu mērķis ir vēst sarunas ar Eiropas parlamentu un darīt to konstruktīvā veidā, lai pēc iespējas ātrāk panāktu politisko vienošanos. Mēs ticam, ka mums izdosies to panākt un mums, eh, mēs ceram, ka izdosies um, nodrošināt uzticēšanos padoms un parlaments starpā, lai uh, Tas atvieglot mums darbu arī strādājot pie citiem priekšlikumiem par enerģētikas eh, padomi. Jau pagājušā gada 20. novembrī tika pieņems dokuments, kas ir labs pamats turpmākajām diskusijām trialogu likumdošanas procesā. Mēs uh, novērtējam darbu, ko paveicis Eiropas parlaments referenta Tamburāno kunga vadībā Un mēs arī priecājamies par to, ka šis ziņojums ir ticis pieņemts. Visu vienošanos process, protams, balstās uz savstarpēju uzticēšanos un uz to, ka mēs cenšamies rast kompromisus. Slovākijas prezidentūra centīsies šo uzdevumu paveikt pēc iespējas labāk, protams, paturot prātā visu iespējamo ietekmi, kāda varētu būt šo dokumentu pieņemšanai, un mēs centīsimies ņemt vērā ietekmi uz rūpniecību. Tātad tik tā par mārķēšanu. Tālāk, kas attiecas uz šo 20% daļu rūpniecībā IKP, Mēs esam viena no tām valstīm, kurā šī daļa ir diezgan liela, proti 27% no IKP. Un esmu pārliecināts, ka tas ir gan padomas, gan komisijas interesēs palielināt šo uh, daļu Eiropas Savienībā, un tas noteikti ir pareizais solis, jo īpaši krīzes apstākļos Pašreizējā kontekstā rūpniecība un rūpniecībā radītās darba vietas ļauj mums nodrošināt ilgspēju un arī nodrošināt atsevišķu valstu ekonomisko izaugsmi. Tāpēc no savas puses mēs centīsimies atbalstīt visus priekšlikumus gan no komisijas puses, gan arī no Eiropas parlamenta puses. Uh, centīsimies atbalstīt visus priekšlikumus, kur mērķis ir palielināt dalībvalstu mm, rūpniecības sadaļu IKP. Tālāk, kas attiecas uz tirgus status Ķīnai. Šis jautājums parādījās vairāku deputātu teiktajā. Šeit arī Tušinovs kungs uzdeva šo jautājumu. Arī Tamburāno kungs. Runājot par šo jautājumu, proti tirgus status piešķiršanu Ķīnai, mēs šo jautājumu apsvērsim ļoti nopietni, jo mēs esam valsts, um, kur tādā gadījumā šis lēmums tiks pieņemts, um, atradīsies riska situācijā. Protams, par šo jautājumu tiks runāts vairākos fórumos pre, Slovākijas prezidentūras laikā, tā skaitā arī tirzniecības eh, padomē eh, novembrī. Mēs eh, apzināmies, ka lēmums, kas tiks pieņemts Eiropas Savienībā, būs attiecīgi jāīsteno decembrī. Šajā procesā mēs darbosimies ļoti aktīvi, palīdzēsim, cik nu spēsim Un, lai arī kādu lēmumu pieņems padome, eh, centīsimies nodrošināt pienācīgu aizsardzību Eiropas rūpniecībai, jo šis ir jautājums, eh, kas tiks risināts augstākajā līmenī, proti valstu un valdību vadītāju eh, līmenī padomē. Un cik man ir zināms, tad lēmums par tirgu status piešķiešanu Ķīnai ir jāpieņem šajā līmenī, un tas varētu notikt kaut kad oktobrī. Kā jau teicu, mēs centīsimies eh, to pavadīt attiecīgi ar pienācīgu aizsardzību Eiropas rūpniecībai. Tālāk. Zaborskas kundze, paldies par jautājumiem, kas attiec uz aprīts ekonomiku. Varbūt šis nav jautājums, kas būtu jāuzdod uh, ekonomikas ministram, bet drīzāk vidas aizsardzības ministram, bet tā kā esmu uzņēmējis šo lomu iepriekš, proti esmu bijis vidas aizsardzības ministrs, centīšos atbildēt uz jūsu jautājumu. Mēs uzskatām, ka visi pasākumi, kas paredzēti pasākumu kopumā aprītas ekonomikai, palīdzēs uh, nozarei, lai tā varētu saglabāt savu vietu uh, pasaules ekonomikā. Mēs arī ceram, ka ITS sistēma palīdzēs um, mums um, nodrošināt ilgspēju. Pavisam drīz ir paredzēta neformāla ministru sanāksme Bra Bratislavā, kurā piedalīsies ekonomikas ministri un eh, citu nozaru ministri tiks runāts arī par enerģētikas cenām un um, aprits ekonomiku, jo šie jautājumi ir ļoti nozīmīgi un tie tiks eh, pienācīgi izskatīt mūsu prezidentūras laikā. Otrs jautājums, ko uzdevāt par budžetu savstarpējo saikni, nu, jāsaka pavisam godīgi, šobrīd nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo es domāju, ka uh, Šis ir jautājums, uz kur būtu jāatbild drīzāk finanšu ministram, nevis ekonomikas ministram. Ja piekritīsiet, nodošu šo jautājumu tālāk finanšu ministram un kopā ar kolēģiem, kas strādā pārs pastāvīgajā pārstāvniecībā, mēs centīsimies jums sagatavot atbildi. Paldies! Tagad mēģināšu atbildēt uz Tašnovs kungu uzdotajiem jautājumiem. Lielas paldies par atbalstu, ko paudāt! Jūs uzdevāt jautājumu par gāzi un arī gāzes koridoru uh, savstarpējo savienošanu. Vēlos teikt, ka solidaritāte, jo īpaši krīzes apstākļos, ir viens no svarīgākajiem principiem, kas varētu mums palīdzēt eh, tikt galā ar piegāžu pārtraukumiem un piegāžu trūkumu. 2009. gadā jūsu pārstāvvalstā valsts tieši tāpat kā Slovākija piedzīvoja krīzi, jo tika pārtraukta piegāde. Mēs bijām viena no pirmajiem, kuriem bija jātiek galā ar šo situāciju. Un tolaik solidaritātei bija izšķirīga loma. Pirmo reizi mums izdevās nodrošināt uh, apgrieztu piegādi, kas bija pirmo reizi. Tas nekad līdz tam netika izmantots. Protams, ka solidaritāte ir svarīga kā tāda, un šis mehānisms ļauj mums ņemt vērā īpašo situāciju atsevišķos tirgos un uh, ļauj mums kompensēt trūkumu. Neilgi pirms šīs uzklausīšanas un šī, pirms šīs sanāksmes mēs tikāmies uh, ar priekšsēdētāju uh, Buzekungu un apspriedām jautājumus, kas saistīti ar gāzes piegāžu dosjē. Pieminējām arī šo solidaritātes aspektu, kas attiec uz reģionālo dalībās sadarbību, tad dalībās izteicās par lielāku uh, Eh, solidaritāti arī reģionu starpā un par to, ka ir jāparēdz attiecīgi nacionālie plāni un ārkārtas plāni. Reģionālais risinājums būtu viens no risinājumiem, kas ļautu dalību valstīm atkāpties no uh, savas uh, nacionālās pieejas. Par to vajadzētu runāt arī padomē un uh, Mēs esam nolēmuši pavirzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk, lai panāktu vispārēju vienošanos padomē un uzsākt sarunas ar padomu un ja, ar parlamentu un, ies, ja iespējams, noslēgt šīs sarunas mūsu prezidentūras laikā. Tikai piemērs runājot par reģionālo sadarbību. Slovākija bija to valstu vidū, tāpat kā Vācija, Čehija, Polija, kas. Um, bija vienā grozā. Protams, ka tā ir apsveicama eh, sadarbība, ņemot vērā mūsu pēdējo gadu pieredzi un eh, nesenās krīzes. Taču mēs uzskatām, ka eh, šāda veida reģionālā sadarbībā ir jāiesaist arī Austrai, jo Bankartina atrodas tikai 20 km no Slovākijas robežas, un ir arī jautājums par Ungāriju kā kaimiņu valsti, kas ir iesaistījusies arī šajā gāzes tīklā Eiropā. Tāpēc mēs domājam, ka reģionālās sadarbības kontekstā varbūt mums būtu nepieciešama plašāka fleksibilitāte. Mūsu nolūks ir pavirzīties uz priekšu pēc iespējas vairāk šajā sarunās, lai noslēgtu tās Slovākijas pretendūras laikā. Tātad jautājums par Ķīnas tirgus ekonomikas statusu Uz to es atbildēju jau iepriekšējā atbildē. Atbildot Kalas skundzei. Jūs vaicājat par enerģētikas savienību. Un enerģētikas un digitālo jautājumu savstarpējo saistību uzdevāt arī jautājumu par enerģijas izmaksām. Mēs uzskatām, ka enerģētikas savienība ir iespēja radīt sinerģiju dažādu jomu starpā. Tātad klimata politika, enerģētikas politika, digitalizācija, digitālā politika. Lai sasniegtu šos mērķus, mums ir jācenšas paturēt prātā konkurētspējas aspektus, izmas, izmaksu aspektus. Un kā jau teicu iepriekš rīt un parīt ir paredzēta neformāla ministru sanāksme Brat Bratislavā, un viens no jautājumiem, kurus apspriedīsim, ir enerģijas cena. Un piekļūtāji. Tātad strādāsim pie šiem jautājumiem padziļināti mūsu prezidentūras laikā. Arī domājot par vidas aizsardzību un klimatu pārmaiņām, centīsimies domāt par sabiedrības pārēju uz tādiem enerģijas avotiem, eh, kas maz izmantot oglekli un būtu efektīgi no ekonomikas viedokļa. Tēm. Eh, potom bola otázka od pani mm, poslankyne. Tad vēl bija jautājums. Par Meho kundzi uzdev jautājumu. Par, te, par TTIP. Un vēl vienu jautājumu par to, vai Slovākija atbalstītu to, ka pilsoņi izlemt to, kāda enerģijas avot tiek izmantot attiecīgajā dalībvalstī. Tīrības sarunas ir ļoti svarīgas, un, protams, ka mums ir jādomā par to, lai rezultāts nebūtu standārtu samazināšanās Eiropas Savienības līmenī un um, konkurētspējas samazināšanās. Mums vajadzētu uh, pēc iespējas izmantot visas iespējas kā vienotam tirgumam. domājot arī par to, kādas iespējas mums ir Eiropas Savienībā. Es domāju, ka mums nevajadzētu šīs sarunas sasteigt. Esmu pārliecināts, ka sarunu vedēja uh, komanda noteikti ir saņēmusi ļoti daudz dosie, par kuriem ir jārunā, bet gan no Eiropas Savienības, gan no ASV puses vēl ir jāvienojas par ļoti daudziem jautājumiem. Atbildot uz jūsu otro jautājumu, vai pilsoņiem būtu jāizlemj prioritātes enerģijas jomā? Es domāju, ka ir ļoti labi, ja dalībvalstis var pieņemt atsevišķus lēmumus par tā dēvēto enerģijas uh, sajaukumu. Jo katrā valstī situācija ir atšķirīga. Katrā valstī ir citi apstākļi, piemēram, Dažām valstīm ir ļoti labi priekšnoteikumi saules un vēja enerģijas izmantošanai. Citām valstīm drīzāk priekšrocība ir kodolenerģija. Es domāju, ka ir tikai pareizi, ka šobrīd Eiropas Savienībā katra dalībvalsts var pieņemt pati savu lēmumu par to, kāda enerģijas avota tiek izmantoti. Tīrkus ekonomikas status Ķīnai. Jūs sacaucāties arī uz darba spēku savā jautājumā. Bet tas, ko teicu jau atbildot par šo tirgus status piešķiršanu Ķīnai, mēs atbalstīsim visus lēmumus, kas tiks pieņemti kopīgiem spēkiem un garantēsim to, lai netiktu apdraudēta Eiropas uzņēmumu un Eiropas tirgus konkurētspēja kopumā. Un pēdējais jautājums. Pirmajā kārtā to uzdev Tamburāno kungs. Es domāju, ka atbildēju arī uz viņu uzdotajiem jautājumiem, atbildot uz kolēģu jautājumiem. Ja esmu ko piemirsis, atvainojos jau iepriekš un uh, ceru, ka turpmāko mēnešu laikā, mūsu prezidentūras laikā, mums būs iespēja pieskarties šiem jautājumiem arī divpusējās sarunās, un es ceru, ka mums būs pietiekam daudz laika, lai diskutētu par to gan neformālās uh, sanāksmēs, gan arī formālās. un jums vēl noteikti ir iespēja uzdot arī papildu jautājumus otrajā kārtā. Esmu jūsu rīcībā un gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies, priekšsēdētāji! Very much. Uh, thank you very much. Paldies jums par atbildēm. Rūvekungs, lūdzu jums vārds. Paldies! ministra kungs, par jūsu arī šodienas atbildēm. Prieks vienmēr tā, ka ir jauna prezidentūra, jaunas institīvas. Man ir eh, svarīgi dzirdēt tas, ko jūs sacījāt par maziem vidējiem uzņēmumiem ka vēlaties organizēt īpašu konferenci Bratislavā. Mums, protams, būtu līdz ar to interesanti pievērsties tieši jautājumu par līdzfinansējumu maziem vidiem uzņēmumiem, skatot tādu pašu budžeta sadaļu nākošajā arī jau budžeta plānā, jo līdz šim 20. gadam plānos ir iekļauts arī tur izaugsmas plāni. Mēs arī vēlamies tagad arī kā Erasmus programmu attiecināt uz jauniem uzņēmumiem. Tātad nodrošināt ir šādu pavērsienu. Un vēl arī paša programma par migrantiem uzņēmējiem. Un arī Business Essential Act, kurā mēs tieši runājam arī par uh, to, kā veicināt uzņēmējdarbības garu. Es domāju, ka jūs esat jau plānot arī konferenci, to noteikti varētu padzināt un arī uzlikt tādus jaunus akcentus šādām programmām, lai to arī tālāk efektīvi īstenotu. Uh, okay, thank you very much. Thank you for your question. Paldies. Vēl kāds lūdz vārdu? To add uh, uh, some... Labi, tad es arī no savas puses vēlos dažas lietas pateikt. Mirsakungs, es vēlētos vērst jūsu uzmanību emisiju tirdzniecības schēmai. lai gan tā, ir, protams, ir vidas komitejas galveno atbildība, viņi tur ir vadošā komiteja. Vienlaiks arī mēs jūtamies atbildīgi par Eiropas saimnības uh, un rūpniecības nozari, un tas skar arī mazus un vidējus uzņēmumus. Līdz to mums ir svarīgi novērst situāciju, ka notiek šī ogļa pārvirze, un līdz ar to arī saistīto darbu vietu pārvirze. līdz to daudzās diskusijas. Tomēr, kas arī šādu jautājumu jūs Slovākijas prezidentūras ietvaros. Tā kā būtu arī svarīgi dzirdēt jūsu viedokli šajā jautājumā. Tātad, kādā veidā varam novērst, ka zaudējam konkurētspēju un jau zaudējam darba vietas. Un tālāk, mazo uzņēmumu akts. Tas jau ir tas, ko sacīja arī Rūbikungs. Lai tiešām tiktu iznot visi tie pasākumi, kas ir plānoti, un sniegtu reālu atbalstu Eiropas ekonomikai. Te nav runa vairs tikai par makroekonomiskiem jēdzieniem, bet tiešām par to reālo uzņēmumu darbību un līdz to dalībvalstu ekonomiku. Un tālāk arī vēlētos turpināt tas, ko sacīja mans kolēģis no GOE grupas. Enerģētikas politika un turpmākās sarunas. Mēs ļoti labi zinām, ka enerģētikas krīze, īpaši tās cenas, šobrīd ASV daudz zemāks nekā Eiropas Savienībā. Manuprāt, pirms mēs liekam punktu tīrību sarunām, būtu arī bijis svarīgi, ka mēs arī atrunājam jautājumu par LNG eksportu. No ASV uz Eiropas Savienību. Vai jūs plānojat šo tam vizīti? Vai esat gatavi atvērt mūsu robežas? Pirms vispār esam pielikuši punktu sarunām. Ja mēs atveram savus robežus sašķirtinātai gāzēji, vēlāk balstoties uz stiprību, starp Eiropas Savienību un ASV, mēs droši vien būsim zaudētāji šajā ziņā, jo šī ir liels atšķirības cenu ziņā. Piemēram, um, minerālu mēslu o, ražotājiem tas varētu būt tiešām graujoši ietekmi. Nu, es gribētu dzirdēt jūsu komentāru. Vai vēl kāds deputāts lūdzu vārnē? Labi, tad ministrs vārds jums atbildēm. Un arī galavādi. Ďakujem veľmi pekne eh, za ďalšie. Jā, paldies par šiem jautājumiem. Rūbika kungs. Tātad eh, vēlējās zināt precīzāk par mūsu plānotu konferenci, kas būs veltīta tieši pazīvidiem uzņēmumiem. Nu, uzreiz vēlos tātad norādīt, ka mēs arī aicinām jūs piedalīties šajā konferencē. Tā notiks no 23. līdz 25. novembrim. Un es pacentīšos nodrošināt to, ka jūs saņemt arī ielūgumu. Mēs aicināsim mazu vidēju uzņēmumu pārstāvis. Un mēs arī runāsim par līdzinājiem sasniegumiem un par to, kā viņi redz nākotni. Nu, uzklausīsim viņu pieredzi un tālāk izdarīsim arī secinājumus, kurus tālāk arī tad prezentēsim konkurētspējas padomē 28. novembrī. Tā jau būs šeit Briselē savukārt. Par finansējumu maziem vidiem uzņēmumiem. Un nu, Eiropas Savienība, protams, sasniegt atbalstu dažādos veidos MBU Un nu jā, mums ir apsāsnes 2020 šī pašā programma, kas ir arī, un arī kosme programma. Tā kā, nu, komisija risina jautājums arī par kapitāla tirgiem. Tā kā Slovākija ir gatava atbalstīt visa veida centienus, lai nodrošinātu vienkāršotu piekļuvi šādiem līdzekļiem. Tad mēs arī turpmāk risināsim šādas sarunas. Runāsim par, par tālāko riska kapitāla piesaisti. Tāpat arī runāsim par turpmākām izredzēm un uh, kā varētu mm, nodrošināt labāku regulējumu. Un mm, tādā kādā ziņā saprotu arī vienkāršotu regulējumu kapitāla tirgumu. Un tā ir regula, kas skar Eiropas līdzekļus uzņēmumu dibināšanai, riska kapitāla piesaiste. To pārunās uh, finanšu pakalpojumu grupa, kas tiksies Bratislavā, lai varētu nodrošināt, ka piedāvājam labāku uzņēmumu dibināšanas riska kapitālu un arī piedāvājam labāks iespējamos uh, risinājums. Tālāk bija pāris jautājumi no Buzekunga, uz kuriem mēģināšu jums precīzi atbildēt. Par emisiju tirdzniecības schēmu. Nu, mūsu kolēģi no vides padomas un klimata pārmaiņu padomas runās par turpmākiem nosacījumiem, kādā veidā savienot konkurētspēju ar eh, šādu izmaksu ziņā efektīvu ekonomiku. Nu, mēs, protams, te piedāvāsim arī savu tālāko skatu, ņemot vairāk padomas secinājumus no 2014. gada. Samazinot emisijas līdz 2030. gadam par 0,5%. 30%. Tāpat arī risina tālāk emisiju kvotas. Un ņemot vērā konkrēts komisijas priekšlikums, mēs arī skatīsim turpmākos divus komisijas priekšlikumus par neiekļautajām nozarēm ETS un par konkrētiem priekšlikumiem, kādā veidā samazināt emisijas īpaši siltumnīca efekta gāzu jomā. Tā kā mēs runājam par konkurētspēju un vienādiem noteikumiem Eiropas rūpniecībai globālā mērogā, tad mēs nerunājam tikai par emisiju samazinājumu, bet arī par visām citām prasībām un atjaunumu energoresursu izmantošanu. Īpaši, kas skar elektrības iegūšanu. Tādēļ sagaidām, ka līdz 2030. gadam būtu sasnieguši šādu uh, slieksni, kad visi tiešām varam sākt jau darboties uz vienādiem spēles noteikumiem, no nu vienāda izējas punkta. Tālāk par mazo uzņēmējdarbības um, likumu. mazu uzņēmumu akts. Nu, mums ir, protams, Eiropā šis vispārējais ietvers, kas ir pārnāts arī padomē decembrī. Gan 15. gada decembrī, gan arī maijā vēlāk šogad jau. Nu, tā kā šeit, protams, ir liels darbs jādara komisijai, kas turpinās strādāt arī pie līdzinājā ietvara. Nu, mēs, protams, sekojam šiem principam, sākot ar konkrētām lielām, ko varam uzlabot un tālāk arī nodrošinot konkrēt savu lielākus risinājumus. Tad mēs runājam par gan šo riska kapitālu pieeju, gan arī par Eiropas uzņēmējdarbības tīklu, gan prasmu un iemaņu attīstība, kvalifikācijas, celšanas iespējas. Un lūk, visu šo arī plānu punktu īstenošanu praksē, jo tikai tādā veidā mēs spējam tiešām nodrošināt tādu stimulējošu vidi, lai darboties maziem vidēju uzņēmumiem ne tikai šeit Eiropā, kas mums, protams, ir ļoti būtiski. Un visbeidzot, pēdējais jautājums par robežu atvēršanu, ļaujot arī importēt um, gāzi no ASV pirms brīvās tirdzniecības noslēguma, noslēgšanas tādā veidā kāpinot enerģetikas piegādes drošību. Nu, tas varētu mums palīdzēt pārvarēt dažādu veidu krīzes situācijas. Jebkurā ja gadījumā tas eh, būtu atbalstāms pasākums. Tas nodrošinātu arī gāzes piegādes diversifikāciju, tas ir viens no svarīgākajiem uzdevumiem, un es domāju, pirmkārt mums jāizmanto līdzinējā eh, infrastruktūra, jāizmanto iespējami daudzveidīgi, Te, protams, arī komisija runās par zinām barjerām, kas ir jāpārvalda, lai nodrošinātu arī enerģetikas piegādi konkrētām, konkrētiem reģioniem. Te jūs jautājat, vai mēs, Slovākijas prezidentūra, atbalstītu tirgus atvēršanu pirms tīrību nu, parakstīšanas? Tas ir, protams, ļoti plašs jautājums. Es savukārt vēlētos runāt šajā gadījumā šeit par sašķirināto gāzi, jo tirgus atvēršana. Ne? Un ja mēs to sasaistām ar TTIP, no nu, TTIP ietveram ļoti plašu kompetenci jomu. Un tas varētu dot arī daudz iegūmus Eiropas ekonomikā, bet reizē tam ir arī varbūt kāds zināms arī trūkumi un zaudējumi, ko tas nesīs Eiropai. Ja mēs koncentrējamies uz iegūmiem. Pieņemu, kā ASV pusē varētu rasties problēmas ar mums. Nu, tas atkarīgs no sarunu gaitas. Tīri, protams, ir jāņem vērā un kā tāds kopīgi paketi. Paldies, ministra kungam! Paldies par jūsu uh, vizīti šeit Eiropas parlamentā. Mēs arī rēķināmies ar sadarbību nākotnē, arī trialogu laikā. Te būs arī ļoti svarīga jūsu līdzdalība svarīga uh, padomas sadarbība. Mēs vēlamies noslēgt uh, dažas uh, diskusijas līdz šī gada decembrim. Līdz ar to tik tiešām mūsu sadarbībai ir jābūt ļoti intensīvai un ceru arī auglīgai. Liels jums paldies! Paldies arī Eh, par eh, prezentāciju un arī sagaidām jūs eh, nākamo sešu mēnešu laikā. Lielas paldies arī priekšsētāji kungs un tik tiešām sagaidu šo efektīvo sadarbību starp padomu un parlamentu, tikpat efektīvu kā tā ir bijis līdz šim. Liels jums arī paldies par jebkādu veidu idejām, kādas mēs varētu saņemt no Eiropas parlamenta. Paldies! Uh, Kolēģi, dāmas kungi! Um, uh, let us go to the point number four. Un tagad skatīsim mūsu darba kārtības ceturto punktu Eiropas Savienības padomas prezidentūra Slovākijas transporta būvniecības un reģionālās attīstības ministra Romana Breselī vizīte. Tad viņš ir atbildīgs par uh, transporta jautājumiem, būvniecību un reģionālo attīstību. Regional development uh, between uh, three of them uh, certainly will Nu, mēs no visām šīm trim jomām visvairāk esam ieinteresēti tieši būvniecības jautājumos. Un tas varētu būt saistīts ar telekomunikāciju politiku. Mēs zinām, ka jūs esat arī atbildīgs par telekomunikācijām. Ļoti mums svarīgs jautājums, lūdzu. Vārds jums un sveicam jūs Eiropas parlamentā. Protams, ka būvniecība tas nozīmē arī apkūri un atdzesēšanu. Arī jūsu kolēģim, ekonomikas ministram, tikko tik uzdoti jautājumi par enerģētiku, piemēram. Tagad mēs vairāk vēlētos koncentrēties uh, šais diskusijās uz telekomunikāciju politiku. Telekomunikāciju jautājumi, ar kuriem strādās ITRE komiteja jūsu prezidentūras laikā, arī iekļauj vairākuma tirsniecības mm, viesa abonēšanas uh, tiesību aktu pārskatu, elektronisko komunikāciju tiesību aktu pārskatu, kā arī mēs strādāsim pie uh, 700 MHz platījoslu izmantošana Eiropas Savienībā. Tad uh, jāteic, ka uh, runājot tieši par šo uh, vairumu tirsniecību viesabonēšanu ir tik tiešām steidzams un ļoti svarīgi risināms jautājums, lai, piemēram, nodrošinātu gāzes piegādes drošību. Komiteja uzskata, ka visi šie jautājumi ir uh, fundamentāli svarīgi un arī ļoti steidzami risinām. Šeit steidzamības aspekts ir uh, svarīgs. Mēs uh, vēlētos noslēgt darbu pie abiem šiem jautājumiem Slovākijas prezidentūras laikā abus. Šis uh, um, SOS un vairumtiesniecības viesa bonēšana. Lūk. Ja Mēs eh, līdz nākamā gada jūnijam vēlamies pilnībā atteikties no viesabunēšanas. Eh, ministra kungs aicinu jūs eh, teikt savu runu. Liels jums paldies! Nu, jāteic, ka ļoti liela daļa par mūsu prioritātēm un mērķiem jau ir pateikts. Lai nu kā, es turpināšu. Priekšētāji kungs, dāmas kungi deputāti, dāmas un kungi. Man ir ļoti liels gods šodien būt uh, šeit jūsu vidū un jūs iepazīstināt ar Slovākijas prezidentūras prioritātēm elektronisko komunikāciju jomā un arī Galileo projektā. Kā jūs varat iedomāties, tāda uh, 1. Uh, jūlijas mums bija neierasta piekdiena bija jauk saules nedēļ, saulēns nedēļas, saulēna nedēļas nogal, bet nu, tagad ir sācies mūsu darbs. Slovākija pirmo reizi uzņemas Eiropas Savienības padomas prezidējušās valsts lomu. Protams, ka apstākļi ir ārkārtīgi sarežģīti, ņemot vērā jaunākos noteikumus, notikumus, lai nu kā esam gatavi un apņēmības pilni uh, uzņemties atbildību, turpināt diskusijas starp dalību valstīm nākamo sešu mēnešu laikā. Cieši sadarbojoties ar mūsu trijo partneriem, mēs arī reiķināmies ar lielisku sadarbību ar jums, ar Eiropas parlamentu, lai varētu strādāt pie Eiropas Savienības digitālā vienotā tirgus pēc um, manas uzrunas es arī tiešām ar nepacietību sagaidu jūs jautājumus par jūsu prioritātēm un raudzīt, kādā veidā mēs varam uzlabot mūsu darbu padomē, kā mēs varam arī stiprināt savstarpējo sadarbību. abu institūciju konstruktīvā sadarbība. Esam līdz likuma pieņēmēji kopā vēl ar Eiropas komisiju ir absolūts priekšnoteikums, ja mēs vēlamies sasniegt ļoti konkrētus rezultātus un lai varētu novērst iekšējā tirgus fragmentāciju. Un tas ir īpaši vajadzīgs ņemot vērā jaunākos politiskos notikumus, kas tik tiešām met lielu izaicinājumu Eiropas Savienības projektu pamatam. Apvienotās karalists referenduma rezultāts norāda uz to, ka Eiropas Savienībai vairāk ir uh, jāuzrunā pilsoņi. Eiropas Savienībai savā darbībā jābūt caurskatāmākai. Eiropas Savienībā ir jāatbalsta MVU mazie uzņēmumi un jāatvieglo pilsoņu dzīve. Kā prezidējošā valsts mēs esam uh, pilnībā gatavi, apņēmības pilni arī strādāt nākamo sešu mēnešu laikā, lai sniegtu pozitīvus rezultātus, kas ļoti konkrētā veidā uzlabos Eiropas Savienības pilsoņu dzīves. Ciešā sadarbībā ar mūsu trijo partneriem mēs cieši sadarbosimies, lai īstenotu vienotā digitālā tirgus stratēģiju, eh, kurām palika viens gads šī gada mājā. Un šī ir lieliski iespēja, lai izvērtētu stratēģijas eh, situāciju, lai sagatavotu arī vēl vairāk darbu šīs stratēģijas īstenošanai. Slovākija uzskata, ka vienotais digitālais tirgus ir ne tikai unikāla iespēja ekonomikai, bet tā ir arī ļoti uh, pozitīva iespēja, lai mēs varētu gūt un baudīt visu Eiropas Savienības projektu labumus. Telekomunikācija jomā, informācijas sabiedrības jomā, Slovākijas prezidentūra turpinās uh, arī Nīderlandes prezidentūras darbu, vispārīgo pieeju par 700 MHz frekvences uh, joslas harmonizāciju. Slovākijas prezidentūra uzsāks sarunas ar Eiropas parlamentu par šo, ar mērķi noslēgt darbu pie šī tiesību akta. Šī likumdošana ir ļoti svarīga ne tikai, lai sagatavotu 5G pakalpojumu attīstīšanu, izstrādāšanu, bet arī, lai sa saglabātu OHF joslas eh, zemāko šo daļu, jo īpaši, kas attiecas uz eh, bezmaksas televīzijas izmantošanu, arī bezvada internetu izmantošanu un tam līdzīgi. Mēs atzīstam, ka noteiktais eh, termiņš 2020. gads ir ļoti svarīgs, taču būtu jāparedz arī zināma elastība jo TV apraides maiņa var maksāt naudu un arī prasīt laiku. No padomas un Eiropas parlamenta dzirdētā es saprotu, ka viedokļi neatšķiras. Līdz ar to es tiešām sagaidu lielisku sadarbību un par to arī varēsim, es domāju, vienoties. Uh, Slovākijas prezidentūra arī darīs visu, lai nodrošinātu maksimālu progresu sārunās pār vairākumu tirzniecības uh, viesabunēšanas pārskatu. Tas ir svarīgs priekšnoteikums, lai atceltu viesabunēšanas uh, maksas sākot ar 17. gada jūniju ļoti konkrēti rezultāti nozīmēs, ka tas tiešām ir liels labums patērētājiem. Tas būs milzīgs solis Eiropas vienotā digitālā tirgus izveidē. Padomu Eiropas parlaments, kā abi likumdošanas pieņēmēji vienosies, tiem ir jāvienojas uh, līdz uh, nākamā gada februārim lai mēs vispār šo mērķi varētu sasniegt. Tādējādi mēs tiešām rēķināmies ar jūsu gribu un gatavību uh, piedalīties un uzsākt sarunas pēc iespējas ātrāk, darīsim visu, lai nonāktu pie konstruktīva kompromisa, atrisinātu vēl atvērtos jautājumus. Vēl citi svarīgi likumdošanas akti, kas ir būtiski, lai izveidotu vienoto digitālo tirgu, ir regulatīvā satvara pārskatīšana elektronisko komunikāciju tīklos un pakalpojumos. Ar šo tiesībā kopumu komisija nāks klajā pēc vasaras brīvdienām. Eiropas Savienības telekomunikācijas regulējuma modernizācija ir absolūts uh, priekšnoteikums, lai attīstītu ātri gaitas pakalpojumus urbānās un lauku teritorijās, ir jātīsta jaunas tehnoloģijas, jāatver tirgus arī jauniem tirgus operatoriem. Šajā jomā Slovākijas prezidentūra ir iecerējusi arī noturēt politiskās debates par šiem elementiem telekom padomas laikā. Šī padoma notiks šī gada 2. decembrī, sagatavosim arī Malta Maltas prezidentūrai darba lauku šajā likumdošanas jomā. Un visbeidzot, vēl viena ļoti svarīga joma. Proti globālās navigācijas satelīta sistēma GNSS, arī saukts Galileo. 2016. gadā tiešām mēs varam runāt par Galileo programmas izšķirošo brīdi. Uh, Šis ir tas gads, kad Galileo signāls sniegs galvenos savus pakalpojumus. Tas arī sakatīs ar Eiropas kosmosa stratēģijas pieņemšanu, kas notiks šī gada beigās. Prezidējošās valsts loma, un to mēs arī darīsim, ir atbalstīt šo stratēģiju, kas sniegs visapturējošu skatījumu pār Eiropas Savienības aktivitātēm kosmosā, jo īpaši GNSS jomām. Un tas ir īpaši svarīgi, lai mudinātu jaunas investīcijas arī aplikāciju jomā, lai varētu tik tiešām sniegt maksimāls sabiedrības un ekonomikas rezultātus. Tiešām vēlos apliecināt, ka esam gatavi turpināt Eiropas darbu, lai izveidotu Galileo, un tas būtu pilnībā operatīvs līdz 2020. gadam. Dāmas kungi deputāti, nu lūk, tādas ir mūsu prioritātes elektronisko komunikāciju jomā un globālās, globālās satelīta navigācijas jomā. Es tiešām ceru uz jūsu atbalstu. Esmu pārliecināts, ka kopā mums izdosies nonākt pie lieliskiem rezultātiem, no kā gūs labumu visi Eiropas saimnības pilsoņi. Sagaidu sadarb efektīvu sadarbību ar jums. Dāmas un kungi, liels jums paldies par uzmanību. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem, ja tādi ir. Liels paldies! Politisko grupu vārdā aicinu izteikties vispirms uh, eh, Telkastījo kundz, kas ir ziņotāja telekomunikācijas pakotnes uh, jautājumā. Paldies! Liels paldies, priekšsēdētāji, ministra kungs, es jūs sveicu mūsu komitejā. Tik tiešām jāteic, ka uh, digitālās, digitālajā jomā notiek revolūcija Šis ir absolūts stūrakmens Eiropas Savienības ekonomikas konkurētspējai. Bez digitālajiem instrumentiem Eiropas Savienības ekonomikai nebūs pietiekami daudz resursu, lai uh, Eiropas Savienība tik tiešām varētu būt flagmanis globālajā tirgu. Nu, lūk, te ir vairākas lietas, kas ir uh, cieši saistītas ar uh, digitālās nozares attīstību mūsu ekonomikā. Jūs minējāt uh, četrus aspektus šie aspekti, kas tiks skatīti jūsu prezidentūras laikā. Sveicu jūsu valsti un arī jūs šajās debatēs. Nu, viens no jautājumiem, kas ir vissteidzamāk risināms, te ir visīsākie termiņi, un te es runāju par vairumu tirzniecības uh, viesabanēšanas pārskatu. Mums ir termiņš, mums ir eh, šis termiņš saistošs, un Eiropas parlaments tiešām vēlas ievērot šo termiņu, un tiešām tas būtu eh, diezgan eh, traki Eiropas Savienības pilsoņiem, ja mēs šos termiņus neievērotu. Proti, viesabanēšana ir jāceļ līdz 17. gada jūnija vidum. Es uzskatu, ka ir ļoti svarīgi paātrināt visu procesu, lai pēc iespējas ātrāk mēs varētu īstenot o, savu mērķi. Tātad vispirms nepieciešams padom, nepieciešams padoms nostājumi, tad sarunas ar Eiropas parlamentu. Otrakārt, o, elektronisko komunikāciju regulatīvais satvers. Nu, šis regulējums vēl nav izstrādāts, jo komisija vēl nav nākusi klājā priekšlikumu, bet tas notiks pavisam drīz, tas būs septembrī. Uh, septembris. Protams, jā, arī parlaments vēl nebūs gatavs līdz gada beigām, taču lai nu kā, tas ir nu tas dosie, kur ļoti daudz, kas ir atkarīgs ne tikai no tā, kas notiks. Prezidentūras laikā te ļoti svarīgs viss trijā jo, manuprāt, ma padomēji nekavējoties pēc komisijas priekšlikuma, padomēji ir jānosūta priekšlikums parlamentām, lai tas būtu caurskatāms un publisks, nekavējoties ir jāuzsāk dēbēts. Pretējā gadījumā mēs vispār nevarēsim noslēgt sārunas un vienoties e, pat divu gadu laikā. Nu, lūk, jā, tiešām es izdaru šo spiedienu uz jums Es ceru, ka jums ir šis gribas spēks. Tikko komisija nāks klajā ar priekšlikumu par elektronisko komunikāciju regulējuma satver pārskatu, ļoti būtiski, lai jūs prezidentūru sāktu padomē debatas nekavējoties. Pretējā gadījumā vienoties uh, nebūs iespējams pat varbūt līdz parlamenta sasaukuma beigām, un tas tiešām būtu briesmīgi. Eiropas Savienībai nepieciešamās atbildes laicīgi uz ļoti svarīgiem jautājumiem. Un tas ir saistīts ar šo regulatīvo satveru, un tas mums, tā mums ir absolūta prioritāte. Paldies. Pirmais, madam. Liels paldies. Un tagad uh, Šnovskungs. IKR grupas vārdā. Lielas paldies priekšsēdētāji! Es jau atkal izteikšu, izteikšos čehu valodā, uzrunāju Slovākijas prezidentūras pārstāvis. Es priecājos par to, ka jūs tik saulēcīgi esat ieradies mūsu komitejā, un paldies arī par to, ko teicāt par elekt elektronisko komunikāciju jautājumu, par uh, viesabonēšanas jautājumu. Es domāju, ka tie ir ļoti svarīgi jautājumi, tieši tāpat kā Galileo. Runājot par Galileo programmu, man būtu sekojošs jautājums. Es priecājos par to, ka jūs uh, uzskata to par vienu no prioritātēm un vai savas prezidentūras laikā Jūs centīsieties arī panākt lielāku sabiedrības informēšanu par šiem jautājumiem, tā skaitā arī par šo uh, nodavu sistēmu, kurā jau tiek izmantota uh, arī navigācijas sistēma un kur Slovākija ļoti veiksmīgi darbojas arī attiecībā uz uh, šo te Galileo projektu, kas ir Eiropas mēroga projekts. Te noteikti vajadzētu sniegt vairāk informācijas par šo projektu. Es priecājos arī par to, ka jūs tik nopietni pievēršaties arī viesabunēšanas anulēšanai Eiropā. Vai jūs te saskatāt uh, jebkādas problēmas, kas varētu rasties, proti um, Vai jūsuprāt kaut kas varētu apdraudēt šī mērķa sasniegšanu 2017. gada jūnijā, vai arī mums izdosies paturēt šo termiņu, ievērot šo termiņu? Un eh, citādi var teikt, ka ar prieku raugos eh, nākotnē un sagaidu mūsu kopīgo sadarbību un priecājos un um, var apstiprināt jums atbalstu no mūsu puses. Paldies, un tagad um, vārds arī Kalas skundzei Alda grupas vārdā, kas ir mūsu referenta vienotā tirgus uh, jautājumā. Paldies! Man ir pavisam vienkāršs jautājums, bet arī ļoti atklāts jautājums. Tā kā mēs zinām, tad rūpniecības un ekonomikas digitalizācijai mums ir nepieciešama uh, šī te. Um, um, mums ir nepieciešama tīkla, tad ko, um, kā jūs grasāties risināt šo jautājumu, vai paredzēts investīcijas tīkla jomā? Paldies! Liels paldies! Rūbikungs. Jā, liels paldies priekšsēdētājiem. Vēlos teikt, ka jautājums par viesabunēšanas vairumtirsniecību mums ir ļoti svarīgs jautājums. Lai mēs eh, beidzot varētu izveidot šo eh, digitālo vienoto tirgu, mēs vēlētos, lai eh, telekomunikācijas Eiropā un telekomunikācija uzņēmumi darbotos atklātā veidā. Un tāpēc arī svarīgs jautājums Viens no jautājumiem, kas rodas šajā sakrā, komisijas priešlikums, manuprāt, ir labi pārdomāts, bet vai jūs nedomājat, ka um, nākotnē būtu labāk, ja mums uh, būtu tāda kā birža, um, lai tirgotu gigabaitus, um, lai mums patiešām būtu um, nopietnas tirgus piedāvājums šajā jomā? Otrs jautājums par frekvenču harmonizēšanu, kas mums ir nepieciešams e, steidzami 5G telekomunikācijām. Vai jūs te varētu paredzēt uh, ietvaru uh, šīm te uh, izsolēm, lai mēs tās varētu attīstīt Eiropas Savienībā un lai mēs attiecīgi varētu iesaistīt arī Eiropas Investīcija bankas un arī uh, eh, Nacionāla finanšu ministra varētu paredzēt nepieciešamos līdzekļus, lai arī izveidotu šo uh, tīklu. Ir Dienvidkoreja, Japāna un citas valsts, kas vēlas eh, šo 5G sistēmu ieviest jau 2018. gadā, bet komisija ir paredzējusi mūsu termiņu daudz vēlāk. Vai jūs domājat, ka European Connecting Facility varētu palīdzēt attīstīt šo jautājumu ātrāk. Paldies! Liels paldies, Pirkunēns kundze! Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, ministra kungs, par prezentāciju! Jūs esat arī transporta ministrs un zinu, ka rīt ieradīsieties transporta komitejā transports ir ļoti svarīga mūsu ekonomikas sastāvdaļa un vienoto tirgus sastāvdaļa un arī daļa no enerģētikas savienības. Mēs zinām, ka komisija pavisam drīz nāks klajā ar komunikē par Eiropas eh, transporta jomas dekarbonizēšanu. Tas notiks turpmāko nedēļu laikā, un es vēlētos dzirdēt no jums, eh, kāda ir transporta loma mūsu enerģētikas savienībā, lai samazinātu emisijas, un vai jūs redzat kādas eh, biznesa iespējas tīram transportam Eiropas Savienībā? Paldies! Paldies, ja drīkst, eh, papildināšu no savas puses ar diviem jautājumiem. Mans jautājums, vai jūs kā Slovākijas prezidentūra esat gatavi virzīties uz priekšu ar Eiropas spektru jautājumu? Jo īpaši attiecībā uz 700 MHz frekvences joslu. Tas ir ļoti svarīgi un ir pilnīgi skaidrs, ka Dalībvalstis ir drīzāk pret šādu te Eiropas uh, um, spektru izveidošanu tālāk. Uh, rūpniecības platformas izveidošanu visā Eiropas Savienībai. Un tas, ka varētu izmantot rūpniecību, lai šādai te lai izmantot šādai te nulles platformai kā pamatu visai Eiropai. Jo ja mums ir jākonkurē ar ASV, tad mums šādas platformas ir nepieciešams pēc iespējas ātrāk. Un mums ir jābūt gataviem. Mums ir paredzēta arī uzklausīšana itra komitejā par šo jautājumu. šādai te eh, punkts no platformai un kā to varētu izmantot Eiropas uh, Savienībā? Tātad kāda būtu uh, jūsu attieksme pret šiem abiem minētajiem dosjiem? Jūsu Slovākijas prezidentūras laikā. Kolēģi, vai vēl kāds vēlētos izteikties? Šķiet, ka nē, tādā gadījumā Ja pareizi saprotu, visi jautājumi jau ir tikuši uzdoti. Vārds jums atbildē. Paldies. Mēģināšu atbildēt. Dilkas Telakons uzdeva jautājumu par viesabinēšanas vairumtirsniecības izmaksām. Mēs saprotam, ka ātrums te ir svarīgākais, tāpēc mums ir jācenšas pātrināt šo procesu, un mums, mēs noteikti centīsimies izmantot iespējas mūsu prezidentūras laikā, lai noslēgtu šo dosjē. Mēs zinām, ka tas eh, nebūtu nebūs viegls uzdevums panākt kopīgu vienošanos eh, visu dalībās starpā, jo izpratni par to, kā strādāt ar šīm izmaksām ir atšķirīga. Tātad būs sarunas par tarifu līmeņiem, tādiem, kas būtu godīgi un kas būtu pietiekami visiem spēlētājiem visās dalībvalstīs. Par regulatīvo ietvaru. Mēs uzsāksim padomas darbu šajā jautājumā. Mūsu mērķis ir censties radīt nepieciešamos priekšnoteikumus digitālo pakalpojumu uzplaukumam, telekomunikāciju noteikumi un tas, ka mums ir nepieciešama eh, šī te eh, savstarpējā eh, saikne. Šie jautājumi vēl noteikti jāpārdomā. Mums ir nepieciešams regulatīvais ietvers. Tas viss ir cieši saistīts ar frekvenču megahercu harmonizēšanu vienoto tirgu, un mēs, protams, vēlamies arī turpmāk būt konkurētspējīgi, mūsdienīgi un aktīvi. Tas gluži vienkārši ir jādara.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 what is the biggest problem of, uh, of the roaming. Uh, yeah, it's a lot of bad effect and it's. Protams, šis ir ļoti svarīgs jautājums un mēs centīsimies rast nepieciešamo līdzsvaru šajā dosjē, lai nodrošinātu uh, to, ka gan uh, pakalpojumu piegādātāji saņem pienācīgu samaksu, gan arī, eh, lai uh, visi saņemtu pienācīgu samaksu par eh, tīklu izmantošanu. Šis noteikti nebūs vienkāršs uh, jautājums, nebūs viegli rast taisnīgu risinājumu visām dalībvalstīm. Kā jūs zināt, izmaksas, kas bija 5 eiro centi par megabaitu, Um, šobrīd uh, šis rādītājs ir ticis pārskatīts, un mēs, protams, uh, vedīsim sarunas un redzēsim, ar kādu rezultātu mums izdosies tās noslēgt. Uh, there was also from Mr. Toshinovsky question. Tošinovskungs uzdev arī jautājumu par Galileo sistēmu. Es te saskatu iespējas. Kas varētu būt arī investīcija iespējas? Iespējas arī eh, kļūt neatkarīgiem no eh, GSM sistēmas. Tā ir arī daļa no um, Eiropas uh, kosmosa stratēģijas. Arī Slovākijā eh, šie uzņēmumi, kas jau darbojas, eh, ir lielisks piemērs tam, kā to varētu izmantot transporta jomā un citās jomās. Nākamais jautājums. Arī par viesavanēšanu šķiet, ka jau atbildēju. Ok, madam Kalazevas bija. Uh... Kalas kundze uzdeva jautājumu par investīcijām par šo ātro internetu. Jā, tam noteikti būs nepieciešams liels investīcijas, bet tas ir absolūti nepieciešams priekšnoteikums, lai nosaktu noteiktas uh, zonas dalībvalstīs, jo īpaši tad, ja mēs vēlamies ieviest 5G pakāpojums uh, eh, rūpniecībai, dažādām nozerēm arī automatizētajām automašīnām tā tālāk. Tā, protams, tas ir absolūti nepieciešams. Jā, uh, the decarbonization, uh, it's my, it's my favorite. Tālāk vēl viens jautājums uh, transporta nozarē. Nu, Varbūt uh, par to nebūtu jārunā tieši šajā komitējā, bet dekarbonizācija noteikti būs ļoti svarīgs jautājums, kas tiks risināts arī nākotnē, jo 70% emisiju rada tieši transports. Tāpēc mēs ļoti lielu uzmanību pievērsīsim aviācijas nozarei, arī jūras transportam. Tātad dekarbonizācija tiks izmantota dažādās nozarēs. Centīsimies arī, centīsimies arī iedrošināt cilvēkus izmantot alternatīvas transporta veidus, nevis automašīnas, piemēram, vilcienu satiksmi, velospēdus. ir arī milzīgas iespējas e-mobilitātes jomā. Protams, ir ļoti grūti mainīt domāšanu. Te ir runa par izglītošanu, tradīcijām, ieradumiem, Protams, ka pārveidoties pilsētā ar BMW automašīnu rada zinām status, bet uh, mums ir jācenšas grozīt cilvēku domāšanu. Ļoti daudz, ko mēs varam darīt dekarbonizācijas jomā transportam. Okay. Okay. What was the question? Yeah, what was what are our plans regarding the debate on online Tālāk par online platformām un sadarbības ekonomiku. Mēs, protams, atbalstam šādu platformu izmantošanu. Tām ir nozīmīga vieta mūsu ekonomikā. Arī B2B eh, un B2C un tam līdzīgas pieejas. Protams, te ir milzīgs ekonomiskais potenciāls, bet mēs domājam arī, ka ir jādomā par to, kā mēs pienācīgi varētu aizsargāt patērētājs, kā tiek uzko, apkopoti dati un kā tie tiek uzglabāti, lai tas viss notiktu likumīgi.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 Are you ready, Slovak presidency, to... Vai eh, Slovākijas eh, prezidentūra ir gatava izdarīt uz spiedienu uz padomi, lai eh, tiktu izveidota šī Eiropas spektra politika, vienota politika attiecībā uz 700 MHz um, pakāpojumiem. Runa ir par vispārējo pieeju, protams, kas nav vienkārši. Vai esat gatavi vai nē? Tātad pavisam vienkārši jautājums, jā vai nē? Jā, mēs esam gatavi. Jā, tad ļoti jauki, jo no Eiropas parlamenta viedokļa tas ir ļoti svarīgi. Lielas paldies par jūsu atbildēm. Paldies par jūsu iesaistīšanos un vēlam jums visu to labāko prezidentūras laikā, pusgads laika. Parīt es došos uz Bratislavu jo mums visiem ir ļoti svarīgi doties uz Slovākiju, Slovākijas prezidentūras laikā. Pirmo reizi viesošos Slovākiju eh, jūlijā, otro reizi septembrī. Vēl jums visu to labāko un uz drīz tikšanos atkal šeit Eiropas parlamentā. Paldies par šo iespēju, saka ministra kungs. Labi, Rāms un kungi, tā ķeramies pie piektā darba kārtības jautājuma - Eiropas Savienības stratēģijas sašķidrinātās dabas gāzes uh, uzglabāšana un pārvietošana. Tad tas ir uh, viss jautājums Eiropas Savienībai. Tādēļ arī mūsu gāzes pakets, no mūsu sauktās uh, ziemas pakets Un, nu, kā mēs sacījām iepriekš, tātad mums ir atbildīgais kolēģis Andries Skurks. Un es vēlētos dot vārdu jums, lūdzu. Jā, paldies priekšsādātāji, godātie kolēģi. Pirmkārt, vēlos uzreiz jums visiem pateikties par iesniegtiem grozījumiem, par jūsu arī uh, līdzlību saņēmu kaut 256 grozījumus. Nu, kopā tas tiešām atspoguļo ļoti daudzveidīgu uh, viedokļu klāstu, nu, bet man kaut kā izdevās viņus tomēr visus apkopot. Un es tiešām uzskatu, ka jūsu ieguldījumi ir līdz ar to nodrošinātu tiešām visaptverošu ietvaru. Sadot pie šī jautājuma, man, protams, bija trīs galvenie principi, kas jāņem vērā. Tātad, lai būtu līdzsvars, pārstāvniecība un konkrēti uzstādījumi. Nu, tas, ko sauc par tādu fokusu tiešām, lai būtu skaidrība par to, kādā veidā veidosim stratēģiju še, uh, sašķirinātās gāzes ietvaros. Nu, es vēlēs izvairēties no iespējas, ka mēģināt piekabināt visu, kam ir kaut kāda tieša vai attālināta uh, saisne, saikne. Tādēļ mēs, protams, balstījāmies arī uz jau līdzinējiem mm, jautājumiem, kurus esam pārskatījuši enerģētikas stratēģijā, un es arī mēģinām plānot uh, jau visus iespējamos turpmākos iespējamos priekšlikumus. Tātad te mēs tiešām koncentrējamies uz tādu būtisku jautājumu izskatīšanu. Dažām dalībvalstīm jau ir, piemēram, seši termināli, citām pilnīgi nav neviena. Cits pilnībā spēj nodrošināt gāzes nepieciešamību no rezervēm, jeb krātuvēm, citiem vispār nav šādu uzglabātuvju. Uh, Tā kā nu, situācija ir ļoti atšķirīga. Tad ir jānonāk par tādu līdzsvarotu pieeju. Un šeit mēs esam tiešām arī redzējuši būtiskus jautājumus, kā mēs varam nodrošināt arī ilgspējības un konkurētspējības attīstību. Nu, te, protams, ir jānodrošina visu trīs iespējamo lielo virzienu iekļaušanu. Un vēl svarīgs cits princips, ko mēs ņemam vērā, ka mēs pārstāvam tiešām visu parlamenta grupu viedokļus. Tātad es vēlējos tiešām iekļaut iespējami daudzus grozījumus. Es domāju, ka ļoti svarīgi, ka mm, tiešām varam rēķināt ar visplašāko parlamentu atbalstu. Te, protams, ir trīs saistīti mēķi. Šīms ziņoms arī jau izpelnīties uh, tikai tad, ja tas pārstāv visu politisko grupu viedokļus, ja tas tiešām nodrošina, ka ir vienota Eiropas parlamenta nostāja, kas pārstāv līdz ar to iedzīvotājus, uh, iesaistītās puses, uh, nozari, un, ja iespējams, tiešām to visu apkopot vienotā viedoklī. Paldies, kolēģi, par jūsu atbalstu, paldies par ieguldījumu. Paldies es īpaši saku ēnu referentiem, un es tiešām arī saku, ka mēs tāpat turpināsim turpmāk. Paldies! Paldies par jūsu pašu komentāriem, un tā došu vārdu ēnu referentiem. Sociāldemokrātu vārdā Plavio Zavononato, lūdzu. Grazie, prezidente. Tā... Paldies, paldies priekšētājs, pateicos referentam, Jurka kungam Paldies par to, ka uzsākāt sarunas par šo dosjē. Tiešām ļoti lielisks komisijas priekšlikums. Arī es esmu pārliecināts, ka mēs nonāksim pie labā kvalitatīva tekstā, ko atbalstīs vairākums. Uzskatu, ka eh, ļoti daudz grozījumi ir par vienu un to pašu, un līdz ar to mēs varētu tiešām veikt tādu kā, tādu kā kopsavilkumu no visiem grozījumiem, ko iesniedz dažādi politiski politiskie spēki. Nu, pirmā lieta atsauce uz šo dekarbonizāciju ilgtermiņā. Par to mm, politiskās grupas ir viensprāts, ka Eiropas Savienībai uh, vidus un ilgtermiņā ir jāsamazina fosilo kurināmo apjoms. Efektivitātei ir jābūt e Eiropas enerģētikas projekta centrā. Mums ir jāsasniedz arī noteiktie mērķi 50. gadam. Un otrs konverģences punkts ir par to, ka ir jāapstiprina optimāli jāizmanto, pareizāk sakot, optimāli esošās infrastruktūras, infrastruktūras, kas nav šodien pietiekami izmantotas. Uh, Taču šī izmantošana ir jāveic ne tikai nacionāli, bet arī reģionāli. Tas var um, veicināt enerģētikas tirgus izveidi, īpaši tas attiecas uz uh, dienvidu ziemeļu un austrumu rietumu koridoru izveidi, lai garantētu arī to, kā L NG varētu sasniegt arī valsts, kurā ir vislielākais risks. Tālāk par uh, šo sasažinātās dabas gāzes izmantošanu transportā uzskatu, ka šī degviela arī ir lieliska alternatīva citām degvielām, kas ir piesārņojošākas. Te arī jāatjauno, protams, jāveicina arī atjaunojami enerģijas avoti. Nu, tas īsti netiek minēts šajā ziņojumā, ja tas nav ziņojuma mērķis. Arī mētāna gāze ir uh, tāda, kas rada ļoti lielu CO2 ļoti piesāņojuši. Līdz ar to transporta jomā ir jāizskata visas iniciatīvas un arī pētniecības rezultāti. Taču, jā, kā es teicu, tas nav īsti ziņojuma objekts. No nu, visiem šiem minētajiem punktiem, uh, kā jau teicu, sarunās ziņotājs ir ļoti atvērts, lielisks sarunu. Uh, konteksts, es domāju, ka parlamenta vairākums noteikti atbalstīs šo ziņojumu. Ļoti liels paldies! EKR. Tošenovska kungs, lūdzu. Děkuji, pane předsedo. <clears throat> Já bych v prvé řadě... Liels paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties par eh, šo sākotnējo dokumentu priekšlikumu, kur sagatavojas kolēģis. Uh, Manuprāt, dokuments ir ļoti labs, un tas ir labs izējas punkts mūsu turpmākajām diskusijām. Vēlos atsaukties arī uz to, ko viņš teica pašā sākumā, proti, ka viņš ir centies eh, panākt to, lai šis uh, ziņojums tik tiešām attiektos uz LNG un lai te uh, būtu svarīgākās prioritātes attiecībā uz LNG. Proti, kolēģis ir domājis arī par to, lai citi jautājumi tiktu apspriest citos ziņojumos, un lai te mēs tiešām uzmanību pievērst šim jautājumam. E, citi jautājumi ir jārisina e, citā kontekstā. Tālāk es vēlētos atteikt, atsaukties arī uz kolēģi teikto, ka mums nevajadzētu sagatavot tādu kā Ziemassvētku eglīti, kurā mēs uh, uzkrājam visu, kas mums patīk. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, lai LNG būtu pieejama visā Eiropas Savienībā. Nevar būt tikai daži uh, desmit termināli, bet mums ir jāapzinās, ka ar LNG mums ir jāpanāk un jāizmanto visas iespējas Eiropas Savienībā. Proti, mums ir jānodrošina gāzes piegāžu drošība un jāvēršas pret monopolu darbību, vai mm, tā jāieba, jāierobežo. Mums ir nepieciešama stabila sistēma, mums ir nepieciešama vairāk pieejas punkti, un gāļa mums to ļautu, proti tādējādi mēs iegūtu nepieciešamo fleksibilitātu un neatkarību, To es tik tiešām augstu novērtēju un pateicos arī par diskusijām, kuras mums bija ar ēnu referentiem. Es domāju, ka mēs varam augstu novērtēt uh, kolēģi pieeju un mēs priecājamies par turpmāko sadarbību. Paldies! Paldies! Un tagad nākamais runātājs Altgrupas vārdā. Ponsas kundze. Pulsēts kundze, kas ir mūsu komitejas locekli jau trīs mēneši. Labdien! Jā, paldies, uh, ka Gregums tiešām ļoti labprāt uzklausīja visdažādākos viedokļus un um, intereses. Es tiešām uzskatu, ka viņš to ir diezgan veiksmīgi izdarījis tā kā vēlos grupsādā pateikt viņam paldies par to. Manuprāt, būs tiešām izdevies šis darbs tikai tad, ja parāksim ļoti plašu politiskā spektra viedokļu iekļaušanu, lai tiešām komisija saprot, ka mēs nevaram atkārtot iepriekšējos kļūdas, kas saistās ar gāzes patēriņu. Jo mēs redzam, kas noticis, vai ne, bijušas milzīgas investīcijas uh, infrastruktūrā, uh, bet tam nav bijis atdevis. Tā komisija ir jāturpina arī darbs, analizējot iespējamo patēriņa apjomu, un tas jādara ļoti neatkarīgi no spēlētājiem. Un katrā ziņā ir prieks, ka arī ir vienošanās politisko grupu starpā, ka tieši tāds ir svarīgs uzstādījums. Nu, bija daudz citas svarīgas lietas, ka arī jau norādīja citi runātāji ka nedrīkst pieļaut, ka saģerināta gāze tad kļūtu pat par šķērsli atjaunojumu energoresursu tālāk attīstībai. Jo tas galvenokārt mūsu lielākais mērķis, ka mēs virzamies uz atjaunojumu energoresursu plašāku izmantošanu cīņā, cīnoties arī vienlaikus pret klimatu pārmaiņām. Tad eh, mana politiskā grupa daudz arī sekos un strādās, lai panāktu kompromisu šādā izpratnē. Īpaši, kad ir, piemēram, metāna izplūdu gāzi, uh, Arī te jau kolēģis eh, Zmetāns kungs no NATO norādīja uz to. Eiropas Savienība nevar izvairīties no savas atbildības. Mēs īstenībā daudz importējam šīs gāzes tieši šīs sekas, un metāna izplūde ir 80 reizes skaitīgāka nekā CO2 emisija. Pirmkārt, jau viņi rada problēmas tajā valstī, kur tas tiek emitēts. Uh, bet blakus saistītām valstīm arī tas rada nozīmīgas problēmas, un tas eh, veicina globālo sasilšanu. Brīdī, kad mēs importējam kokmateriālus, mēs, protams, esam atbildīgi reiz arī par valstīm, kurā šis mežs ir nocirsts un ir iegūt kokmateriālu. Tādēļ mēs arī vēlamies piedāvāt šādu konkrētu grozījumu, kas jācer arī iegūs vairākumu atbalstu, uh, lai mēs mēģinātu cik vien iespējams samazināt em, et, metāna emisijas arī jau ražošanas vietām. Mēs to nevaram, protams, uzteikt kā saistošu pasākumu trešām valstīm, bet mēs varam savukārt piedāt noteikumus importējošām valstīm. Paldies tālāk zaļiem. Dalundis kungs, lūdzu. Viņš aizstāja Aleksāna kungu. Tātad Jūs arī esat no Zviedrijas, vai ne? Jo, nu, lūk, attejas no deputātiem, kas arī ir atstājis Eiropas parlamentu, lai kļūtu par valdības locekli. Es pat nezinu saskaitīt, cik daudz tieši no ITRE komitejas ir jau gājuši prom, lai kļūtu par valdības locekļiem. Es pieņemu, ka jūs arī tādu pat nākotnē sagaida, vai ne? Nu, es tā varu cerēt, jā. Paldies, priekšsādātāji. Paldies referentam, ka ir izdevies panākt zinām progresu šajā jautājumā, lai gan nu, no mūsu skatu punkta vēl ir ļoti daudz darba jādara. Četras lietas. Pirmkārt, šī stratēģija, protams, jāskat kontekstā. Un te nu ir skaidrs, vai Eiropas uzstādīta enerģetikas un klimata politikas prioritātes. Tāpēc mums ir pirmkārt jārunā par pieprasījumu samazināšanu, par uh, atjaunomām energoresursiem un par exit stratēģiju, izbeigšanas stratēģiju gāzes uh, lietošanai. Tā kā mums jaunā reize arī par uh, plašāku arī investīciju programmu. Otkārt, tad mums jārunā tieši par gāzes pieprasījumu samazinājumu. Līdzinājās Eiropas komisijas plāni īstenībā ir balstīti uz pieprasījumu pieaugumu, lai gan mēs šobrīd redzam, ka īstenībā ir samazinājums jau tagad konstatēts Eiropā. LNG kapacitāte nodrošina, ka 50% mm, apmērā nu, nodrošina paši savu nepieciešamos atšķirināto gāzi, lai gan īstenībā jau šobrīd ir nepietiek, netiek pilnībā izmantot šī iespēja. Ja vecamies uz 2030. gada mēķiem, tad ir jāsaprot, ka mēs piedzīvosim, ka sačudrinātās gāzes patēriņš samazināsies, un tas jāņem vērā šajā ziņojumā. Treškārt, tad mums ir jāizanalizē pieprasījums. Kā arī no pieprasījusi un ierosinājusi revīzijas palāta, komisija būtu jāpārskata tiešām pieprasījums, un tas vēlreiz jāizanalizē lai izanalizētu tiešām reālu gāzes pieprasījumu un to saikni ar atjaunojumiem energoresursiem. Un tālāk nākamais lielais arguments - metāna gāze. Sašķidrinātā gāze iet roku rokā ar metāna gāzes izplūdēm. Un tas ir ļoti nopietns apsvērums, ja apzināmies, ka CO2 kaitīgums ir viens, bet metāna tas ir daudz lielāks. Uh, un metāna gāzi nekādā ziņā nevar uzskatīt par zemu oglekļa gāzi. Ja mēs saprotam, ka nākotnē sašķidrināto dabas gāzi iegūsim tieši no ASV, kas ir un Kanādas, kas lielā mērā izmanto tieši fraktēšanas, meto, fraktēšanas metodu, lai iegūtu šo gāzi, um, nu, te ir ļoti rūpīgi jāpadomā šī mm, politika, lai ja, ja varam samazināt metāna gāzes izplūdes. Paldies! Vēl kāds ir deputāti lūdzu vārdu no politiskās grupām? Lūdzu, Benmēla kundze, jūs tātad uzstāsties goja grupas vārdā, ja? Lūdzu. Jā, paldies, priekšsādātāji. Vispirms es uzreiz vēlētos atvainoties. Sinikjotis kunga vārdā, kurš nevarēja ierasties. Nu, ne Eiropa nevar atstāt savu kā stratēģiju tirgus rokās vai padarīt atkarību no tirgus. Uh, jo gāzes monopoli spēja, protams, visu saplānot tā, lai patērētājs būtu zaudētājs. To mēs esam piedzīvojuši arī zināmos tradicionālajos uh, resursu avotos. Tas, piemēram, piedzīvots Kiprā un Spānijā. Un gāzi, nu, te mēs redzam, tas vispār ir atstāts spekulantu rokās. Un viņiem ir ļoti tālajos savi plāni, kas, protams, ir vērsti uz savas peļņas gūšanu un tādā veidā tikai kāpināt patērētāju uh, rēķins. Tālāk, piemēram, kas skatās ar gāzes uzbūvēšanu, uh, uzglabāšanu. Mm, tur arī briesmas tās, piemēram, dabas parkos, rezervē, rezervātos tiek būvēt šāds gāzes uzglabāšanas krātuvs. Un mēs varam sagaidāt, ka arī fraķēšanas metodi iegūs arvien plašāku izplatību gan ASV, gan arī varbūt pat Eiropas Savienībā. Tādā ziņā šīm investīcijām būtu jābūt ir valstu uh, ieguldījumam, bet bieži vien tas niet kopā ar atjaunojumiem energoresursiem, un mums ir jānorāda arī uz šādām problēmām pašā ziņojumā. Paldies par jūsu komentāru! Nu, labi, tā vispārējo <laughs> pārstāvu vārdā, lūdzu, dekastēro kundzi. Paldies! Es arī vēlos pateikties un um, pateikties Georga kungam. Viņa darbu augstu novērtējusi, uh, novērtējuši visādi nu referenti. Īstenībā jau viņš jau pateica pašā sākumā, ka viņš tiešām veidos tādu ļoti koncentrētu un līdzsvarotu ziņojumu. Viņš to tiešām arī ir spējis īstenot. Tas būtu kā paraugs arī visiem citiem. Skaidrs, ka tu nevari piekamināt katrs, ko vien vēlas. Tad jau pazūd vispār jēga un saturs šādam ziņojumam. Tāds ir piedzīvots vairākas reizes jau. Un bieži vien iedzīvotāji tad par to sūdzās. Šai ziņomā mēs vēlamies pateikt to, ka sašķirinātā gāze spēj mums palīdzēt diversificēt piegādes avotus ilgspējīgā veidā un palīdz pārvarēt dažādu veidu atkarību. Īstenībā šobrīd mēs varam tevi gandrīz par tādu monoatkarību daudzās valstīs. Tādēļ sašķidrinātā gāze ir iespējams risinājums diversifikācijai. Avotu, tātad energopiegādes avotu diversifikācijai, pārlaužot šo mm, atkarību no viena avota. Bet ir divas lietas, ko vēlos uzsvērt. ja šis ziņojums pats par sevi ir ļoti cieši sasaistīts ar citām lietām. Un tāpēc es pirmie vēlos aktualizēt jautājumu par starp savienojumiem. Tie būtisks elements diversifikēšanas darbā. Tādēļ jau, kā norādīja arī kolēģi, mums ir jādara daudz, lai pirmkārt optimāli izmantot līdzinējās infrastruktūras un tikai tad runāt par jaunām investīcijām. Mums arī nevajag vienkārši Eiropā sakāpināt mūsu rezervju kapacitātes tik lielā mērā, ko nemaz nevaram izmantot. Un tikai tāds, kad esam veikuši izmaksu liederību, pamatīgi. Un, kad tas pierāda, ka jā, nepieciešama jauna infrastruktūra, tad mēs varam runāt par jaunām investīcijām. Tā kā es ļoti ceru, ka mums izdosies vienoties un būs vienot parlamentu nostāju. Ja tad mēs uzsveram vēlreiz, šeit diversifikācijas nepieciešamība samazinot atkarību no viena avota un droši vien to varēsim atbalstīt. Paldies! Paldies, kolēģi! Eiropas komisijas vārdā TG Energy pārstāvis Jukrai kungs. Pronunciation is not very precise. Thank you very much. Paldies, paldies, Buzekungs. Gudētie deputāti, liels paldies jums! par lielisku sadarbību pie šī faila. Mums ir bijis lieliska sadarbība ar ANU referentiem un pilnībā piekrītam ziņojumā paustajiem secinājumiem. To visu ņemsim vērā mūsu turpmākajā darbā, jo īpaši runājām par diversifikāciju, enerģētikas lomu diversifikācijā, lai nodrošinātu labāku piegādi Eiropā, kā jau teica vairāk no jums brīdi atpakaļ. Ļoti svarīgi ir rast pareizo līdzsvaru, nodrošināt ilgtspējību. LNG ir jāskata visā gāzes programmas kontekstā, klimata mērķi jāņem vērā attiecībā uz 2030. un 50. gada mērķiem pārējo uz uh, maz, kār, mazoglekļa ekonomiku. Gāzes pieprasījums arī samazinās. Esam secinājuši arī, ka tā kā samazinās imports, arī mūsu vietējā ražošana samazinās, importa līmenis būs stabils. Varbūt tāpēc arī mēs uh, nākotnē arī nevarēsim importēt milzīgi daudz gāzes. Lai nu kā ir jāgarantē, ka LNG nekādā gadījumā nevar tikt uzskatīts par šķērsli. Gāze ir uh, papildinājums enerģētikas grozā. Tas ir arī ļoti piesārņojoši, līdz ar to jāsadā pie emisijām un to samazināšanu lai nerastos uh, gāzes pārvadāšanas laikā uh, papildus emisijas. Strādāsim arī ar citiem regulātoriem pasaulē un gāzes kompānijām, lai tiešām pie tā tik nopietni strādāts. Priekšējo tirgu. Te nu jābūt drošiem par to, kā daudz tiek da darīts, uh, lai gāze būtu uh, pieejama un uh, pieņemamās cenās. Mm, labāk ir ja jāstarp sevi vienosošā infrastruktūra, ir jābalstās uz to, kas jau ir mūsu rīcībā ilgtermiņā. Gā, pieprasījums pēc gāzes samazināsies, pateicoties enerģijas efektivitātē, līdz ar to nav īsti pamati. Tagad vajag milzīgas investīcijas un izveidot katrā dalību valstī, pie, piemēram, LNG termināls. Tiešām ir jārauga, kas ir nepieciešams. Uh, tā, nu, lai katra dalība valsts varētu piekļūt LNG un varētu uzkrāt. Starptautiskā līmenī ciešāk jāsadarbojas ar mūsu galvenajiem partneriem, arī tieši pie ilgspējības jautājumiem, kā jau tas tik minēts, ASV, Austrālija, bet vēl ir arī uh, svarīgi partneri Persijas jūras līča valstīs un arī Āfrikā. Valsts, kas eksportē LNG Kopumā esam ļoti pateicīgi par uh, sadarbību ar jums pie šī faila. Tad tur sagaidām arī turpmāko darbu. Arī tad labāk jāsavieno iekšējie tirgi. Uh, thank you very much for your presentation on behalf of the European Commission. Paldies. Bye. Par komisijas sacīto jūs teicāt, tātad nevajag investīcijas. Nevajag nemaz daudz investīciju. Nu, labi. Ko par šo domā Gjurka kungs ziņotājs, referents? Liels paldies! Es noslēgumā vēlos pateikties kolēģiem par uh, komentāriem, ņemot vērā uh, to, ko dzirdējām tagad, un arī pateicoties ļoti uh, konstruktīvai sadarbībai ar ēnu referentiem, es tiešām esmu ļoti optimistiski noskaņots attiecībā uz labiem kompromisiem. Kā jau es teicu, ir ļoti svarīgi nodrošināt pēc iespējas plašāku atbalstu ziņojumam, jo esmu pārliecināts, ja runāsim vienā balsī, tad varēsim arī ietekmēt uh, enerģētikas politikas nākotni šajā tik svarīgajā jomā. Liels paldies referentam! Paldies par ziņojumu, paldies par, e par prezentāciju, liels paldies kolēģiem par diskusijām. Pateicos arī Eiropas komisijas pārstāvim. Rīt no rīta, deviņos, koordinātori, jūs esat uh, tiešām, jums ir paveicies, tiekamies deviņos, desmitos bazošana, bet tad uh, koordinātori deviņos, pārējie desmitos. Visu jauku uzredzēšanos!